After Gesine is here, we can start, I think. Domāju, ka mēs varam sākt darbu. I know there was a shadow meeting. Es zinu, bija ēnu referentu tikšanās, tā bija ļoti svarīga. Jā, jūs uh, vienojāties par velosipēdiem, ļoti jauki. Paldies, Gezīne. Un tas ir šodien jau, tā šodien jau man ir otrā dzimšanas dienas dāvana, saka priekšsēdētājs. Labi. Sāksim darbu. Sākumā es jūs informēšu par koordinatoru sēdes uh, lēmumiem. Esmu gan jūs par tiem jau informējis, un uh, ja līdz 2018. nebūs nekāda preterzija, tad būsim tos pieņēmuši. Tagad būs uh, pētījums par biodegvielas ietekmi uz vidi un transportu un došu vārdu direktoram Giovanni De Santa un viņa kolēģei, kas strādā uh, Izpētes institūtā viņi kopīgi ir sagatavojuši šo priekšlikumu, un mūsu komiteja jau pirms trim gadiem pieprasīja šāda pētījuma veikšanu. Tas ir ļoti, ļoti apjomīgs pētījums. Un tagad došu vārdu sākumā kolēģiem, lai viņi mūs ie, iepazīstina ar šo prezentāciju. So, thank you very much, Mr. Krem. Paldies, Kramerkungs. Sveicināti! Pirms mēs eh, iedziļināsimies zinātniskās detaļās, gribēju jums dažos vārdos eh, pastāstīt par šīs, eh, šī pētījuma iemesliem un kā biodegvielas izmantošana varētu ietekmēt dažādas transporta veidus, Un, protams, mums ir jāņem vērā arī attīstība lauksaimniecības sektorā, jāapkopo visi dati mūsu institūtā, jāpapildina tie arī ar citiem informācijas avotiem, lai mēs varētu patiešām eh, vislabāk apzināt, kā biodegviela varētu ietekmēt dažādas transporta nozares jomas. Es gribēju pats stādīties priekšā, es esmu enerģijas un transporta e, institūta direktors un mana kolēģe ir atbildīga par pētījumu veikšanu. Un jāsaka, ka mūsu ģenerāla direkcija ir vienīgā ģenerāla direkcija, kas var veikt tiešus pētījumus. Uh, un mēs tādā veidā Eiropas Savienības politiskos lēmumus papildinām ar tādu zinātnisku dimensiju. Mēs esam galvenokārt pievērsušies vairākiem jautājumiem Eiropas eh, parlamenta politiskajā programmā un, protams, sadarbojamies arī ar, dažiem, ar dažādiem citiem ģenerāldirektorātiem un padomi. Mēs galvenokārt veicam pētījumus uh, enerģijas un transporta jomā, un ir arī institūts, kas uh, nodarbojas tieši ar to. Un mēs tāpat esam veikuši vairākus pētījumus par biodegvielu, tā saukto uh, ziņojumu no akas līdz ritenim, jeb no energo avota līdz transporta līdzeklim. Mēs arī veicām salīdzinājumu starp biodegvielu un citiem degvielas veidiem, izmantojot ļoti rūpīgi metodoloģiju, aprēķinot arī uh, CO2 izmešu daudzums, tātad visā degvielas uh, patēriņa laikā, ražošanas laikā, tātad visa šī ķēdīte tiek ņemta vērā no uh, ieguves līdz pat tam, ka tā nonāk automašīnas bākā. Tāpat esam uh, apkopojuši informāciju par uh, biodegvielu, par izmešu daudzumu, esam analizējuši vairākas uh, direktīvas, kas attiecas uh, uz biomasu, uz gāzveida un cieto biomasu, kas tiek izmantot, lai ražotu, piemēram, elektrību un apkurinātu ēkas. Mēs arī esam um, aprēķinājuši, izvērtējuši dažādus siltumnīca efekta gāzes vēr, sliekšņu vērtības. Un tāpat mēs esam um, apkopojuši ļoti daudz um, datus par uh, šo netiešo zemes izmantošanu, jeb ailuk un uh, Mēs vēlamies patiešām atpazīt eh, vissvarīgākos faktorus, kas ir ļoti svarīgi šajās debatēs, un tāpat arī eh, esam eh, apkopoši datus un veikuši informāciju par, piemēram, mežu bioenerģiju un oglekļa atskaites sistēmām. Protams, mums ir jāsaprot, kā šo uh, biodegvielas izmantošanu aplūkot nākotnē un gribēju teikt, ka pētījumā pirmām kārtām mēs parakstījām līgumu ar Eiropas parlamentu 2012. gada decembrī un mums izdevās savu darbu paveikt pēc gada, 2013. gada decembrī, 2014. gada aprīlī. Mēs jau šajā pašā telpā aptuveni pirms gada eh, jau sniedzām vienu prezentāciju un pēc tam mēs saņēmām komentārus, ierosinājumus no Eiropas parlamenta, no citām ģenerāla direkcijām un papildinājām šo ziņojumu 2014. gada jūlijā. Un visu beidzot darbs tagad ir noslēdzies. Tagad zinātniskā sadaļa šajā prezentācijā. Es gribēju tikai jums atgādināt, kādēļ mēs veicām šo pētījumu. Kā jau es sākumā teicu, mēs vēlējāmies Uh, izpētīt biodegvielas ietekmi, kā, tas, uh, kā biodegvielas izmantošana ietekmēs visu patēriņa ķēdīti un kā tas ietekmēs vispār energo uh, avotus, kā tas ietekmēs pieprasījumu un piedāvājumu, kā tas ietekmēs darba vietu rašanos vai radīsies jaunas darba vietas un vai tas kaut kādā veidā labvēlīgi varēs ietekmēt tautsaimniecību. Tieši tagad tas ir ārkārtīgi aktuāli kādas sekas tas atstās arī uz uh, labības cenām un citu lauksaimniecības ražojumu cenām. Un arī visas šīs ailuka debates, tātad debats par uh, netiešu zemes izmantošanu un uh, citu zemju, ne tikai lauksaimniecībā izmantojamo zemju izmantošanu. Tāpat jādomā arī par uh, CO2 emisiju samazināšanu vai pateicoties biodegvielai, mēs varēsim to panākt visu beidzot mēs domājām arī par tehnoloģiju, kādā veidā biodegviela, tā teikt, uzvedas dažāda veida dzinumu, dzinējos, dažāda veida tehnoloģijās, kā to var izmantot un kā varētu arī panākt šo, spērt šo soli no pirmās paudzes biodegvielas uz otrās paudzes biodegvielu. Protams, jāaprēķina arī iespējamās izmaksas, ieguvumi un jābūt arī eh, konkrētam investīciju plānam, šādam ilgtermiņa mērķim, ja mēs vēlamies, lai kādreiz varētu ražot pat trešās paudzes biodegvielu. Līdz ar to biodegviela atstāja savu nospiedumu uz ļoti eh, daudzām jomām, un tagad došu vārdu savai kolēģei Marelī kundzei, lai viņa pastāst cīkāk par atsevišķām jomām. Paldies, eh, sveicināti! Es mēģināšu pieskarties eh, galvenajiem aspektiem, eh, ar ko mēs jūs iepazīstinām šajā pētījumā, un pēc tam būšu gatava atbildēt uz jautājumiem debatēs. Desantī kungs jau sākumā runāja par apgādes drošību, ja mēs runājam par biodegvielu kopš 2009. gada, tas ir viens no šīs politikas pīlāriem. Pateicoties biodegvielas ražošanai, ir iespējams diversificēt dažādas enerģijas avotus un saskaņā ar mūsu aplēsēm, ņemot vērā uh, USDA piedāvātos datus un uh, citu organizāciju piedāvātos datus 5,1% no degvielas varētu aizvietot ar uh, biodegvielu 2011. gadā, bet eh, saskaņā ar Eurostat datiem šis skaitlis bija daudz, daudz mazāks, bet, nu, katrā ziņā eh, tomēr tie ir jau iepriecinoši jaunumi, un eh, prognozes par 2020. gadu liecina, ka tādā veidā varēs ietaupīt 10 miljārdus litru benzīna un 20 miljārdus litru dīzeļdegvielas, bet mums jādomā, ka šie skaitļi, protams, varētu mainīties tie tie nav nebūtu iecirsti akmenī. Tālāk, kā tas uh, ietekmēs darba vietas? Domājams, ka biodegvielas ražošana var ekonomiku ietekmēt gan labvēlīgi, gan nelabvēlīgi. Ja mēs runājam par vietējo ekonomiku, tad uh, ietekme varētu būt visai labvēlīga, cevišķi lauku reģionos, bet ir jāsaprot, ka tam varētu būt arī kaitējums, tas varētu novest pie augstākiem nodokļiem, jo biodegvielas ražošanas izmaksas paši par sevi ir augstākas. Uh, Un 2011. gadā eh, Eiropas Savienībā tika radīts 120 tūkstoši jaunu darba vietu, bet eh, tas, eh, tie ir tādi skaidri, kas, piemēram, neņem vērā nodokļu paaugstināšanu, un citi pētījumi pierāda, ka šos ieguvumus, diemžēl, padara par nebijušiem zaudējumi citos sektoros, līdz ar to e, šie labvēlīgi iegūmi nevienmēr ir tik viennozīmīgi un dažreiz te pat ir vērojama drīzāk mīnus, nevis plusa zīme. Ja mēs runājam par e, izmaksām, tad uh, ja tiek atbalstīts biodegvielas, Eiropas Savienībā šīs izmaksas uh, sastāda apmēram 7 līdz 8,4 miljardus eiro. Tas bija 2011. gadā, un uz vienu cilvēku tie 14,17 eiro. Un uh, kādēļ tā? Tādēļ, ka ražot biodegvielu ir dārgāk nekā, piemēram, fosilo degvielu, un uh, arī nodokļi bija augstāki un līdz ar to biodegviela ir augstāka un tas, protams, atstāja arī iespaidu uz cilvēku maciņiem. Un rapšu sēklu biodegvielu saražot ir 60, par 67% dārgāk nekā, piemēram, benzīnu vai dīzeli. Kā tas ietekmē lauksaimniecības jomu? Biodegviela, protams, atstāja iespaidu uz pieprasījumu pēc uh, augu eļas pēdējā desmitgadē un uh, tika importēts ļoti daudz uh, palmu eļas, galvenokārt no Indonēzijas un Malaizijas, protams, tas savukārt liek kāpt CO2 emisiju līkmei, jo tropiski meži tiek izcirsti, lai varētu sastādīt uh, palmas, kas domātas eļas ražošanai. Un tas uh, protams, eh, radīja lielas eh, CO2 izmešas šajā ierobežotāja pasaules daļā, Malaizijā un Indonēzijā. Palmu eļļu pilnībā neizmanto biodegvielai, to galvenokārt izmanto pārtikā, bet eh, palmu eļļa ir nepieciešama, lai apmierinātu pieprasījumu. Parasti palmēļu aizvieto ar rapša eļļu, ko galvenokārt izmanto biodegvielas ražošanai Eiropā. Protams, tas ietekmē labības cenas, tas ietekmē e, izmaksas lauksaimniecībā kopā, un ja mēs runājam par e, jēlnaftu, tas, tas ir zilais stabiņš, palmēļa sarkanais, un es atvainojos, tātad jēla nafta ir melnais, e, melnā līkne. Uh, bija diezgan lielas atšķirības arī starp jēnaftu un uh, augu eļas izmaksām, un 2005. gadā, kad sāka parādīties biodegviela tirgū, jāsaka, ka izēvielu cenas uh, patiešām ir tiešā veidā saistītas ar mm, biodegvielas cenām. Ja mēs runājam par etanolu, ir eh, grūti šeit vilkt līdzīgas paralēles, jo graudaugu un cukuru tirgus ir daudz lielāks nekā augu eļas tirgus. Eiropas Savienībā etanola ražošana ir daudz mazāka apjoma nekā biodegvielas ražošana. Ja mēs runājam par etanolu ietekmi uz graudu tirgu, to ir daudz grūtāk uh, atpazīt. Un ja mēs runājam par biodegvielu un, tā nepiecieš, un tās ražošanas, ražošanai nepieciešamajiem produktiem, eh, šīs cenas var ļoti labi attiecināt arī uz degvielas cenām kopumā, un eh, cēnu pieaugums ir sevišķi ir vērums pēc 2005. gada, tad, kad eh, tirgu parādījās pirmā degviela, biodegviela. Ja mēs runājam par zemes izmantošanu, aptuveni 5,7 miljonu hektāru zemes tiek izmantot visā pasaulē, lai varētu saražot labību, kas nepieciešami biodegvielai. 2010. gadā biodegviela transportā tika izmantot tikai par 4,27%. Pārsvarā šī zeme 57% atrodas Eiropas Savienības teritorijā un 43% ārpus tās. Un uh, tas uh, ir attiecināms aptuveni uz 5% aram zemes Eiropas Savienībā. Bet, protams, ir nepieciešams aizvien vairāk uh, izēvielu, labības graudu, lai varētu ražot biodegvielu, un līdz ar to ir šī konkurence ne, netieša zemes izmantošanas uh, mainīšana, jeb ailuk, jo ir jau arī kaut kur jāaudzē pārtikā nepieciešamie produkti. Ir bijušas ļoti aktīvas politiskas debates par šo aspektu, bet zinātnieki ir nonākuši pie secinājuma ka šīs ailuk emisijas uh, vēl nav pilnībā aprēķinātas, bet zinātniskie pētījumi pierāda, ka tas, protams, šī zemes izmantošanas maiņa var uh, novest pie augstākām CO2 emisijām. Lai aprēķinātu šīs ailūku emisijas, mums ir nepieciešams ekonomisks modelis un mums ir jāaprēķina visas uh, šīs attieksmes starp dažādiem tirgiem un ir jāveic arī prognozes par nākotni. Un mēs arī ņemām vērā startautiskā pārtikas un politikas izpētes uh, institūta datus. Uh, Un jūs varat redzēt tabulu, kurā ir norādīts, ka CO2 emisijas, kas ir eh, saistītas ar ailuku, patiešām ir pieaugušas. Jūs redzat, kā tas ietekmē, piemēram, graudus, eh, cukuru un. Tas, protams, viss ir saistīts ar pieprasījumu pēc biodegvielas un uh, liels skaits paaugstināto uh, Eh, emisija ir saistīts ar, piemēram, kūdras ieguvi, ar eh, palmu eļu audzēšanu, un mums, protams, vajadzētu veikt profilaktiskus pasākums un jāuzlabo arī biodegvielas eh, efektivitāte. Protams, ir arī dažādi ekonomiski alternatīvu modeļi. Mēs esam sagatavojuši trīs pētījumus ar dažādām prognozēm, un mēs ņēmām vērā uh, vēsturiskus datus, kas eh, zināmā mērā apstiprināja mūsu prognozes par ailuk, ar ailuk saistītajām emisijām. Protams, biodegvielas izmantošana uh, varētu nozīmēt CO2 emisiju samazināšanu, ja netiks ņemta vērā šī uh, zemes izmantošanas maiņa, kas, protams, paaugstina emisijas. Un, ja mēs to visu saliksim vienā stabiņā un pretī liksim šīs ailuka emisijas, tad, nu, ietaupījums gandrīz būs līdzvērtīgs nollei. Bet, ja samazo, samazinās ailuka emisijas, tas, protams, varētu atļaut ievērojami samazināt emisijas kopumā. Šeit gaižilais stabiņš parāda tiešās uh, emisijas un tumši zilajā stabiņā jūs redzat ailuk emisijas. Un ja mēs runājam par bio uh, degvielu, tad īstenībā emisijas pat uh, paaugstinās salīdzinājumā ar fosilējām degvielām. Protams, ir iespējams samazināt siltumnīca efekta gāzes izmantojot arī uh, biomasu, biodegvielas ražošanā iegūtos produktus uh, apkurin, apkurei un uh, citiem mērķiem ir jāsamazina arī, piemēram, palmu eļu plantāciju izveide, tas varētu ļaut samazināt arī ailuka radītās emisijas un, protams, šo ailuka var samazināt kopumā, varētu sama, palielināt, piemēram, eh, maksimālo ieguvi no viena zemes gabala, samazinot arī eh, pārtikas produktu mešanu ārā un tā tālāk. Ja mēs aprēķinām izmaksas, kas ir vajadzīgas biodegvielas ražošanai, jūs varat redzēt, eh, kā tas izskatās nākamajā attēlā. Uh, Un, ja mēs mēģinām samazināt CO2 pateicoties biodegvielai, tas ir ļoti dārgi, piemēram, tas nozīmēs 10 eh, tūkstoši eiro. Un biodīzelis, eh, tie ir, piemēram, tumši zilie stabiņi, tas nozīmē, nu, tie ir gandrīz aizsniegušies bezgalībā, jo šie ietaupījumi vispār nav nekāda. Un eh, noslēgumā varbūt dažādi padomi par eh, attīstīto biodegvielu. Tagad jau vairāk tiek runāts par otrās vai trešās paudzes biodegvielu. jo e, ir eh, domāts, ka tā varētu, piemēram, būt saudzīgāka videi un audzējot šādu labību, šādas sēklas, nevajadzētu konkurēt ar pārtikas produktiem. Ja jūs salīdzināt tiešās eh, CO2 emisijas ar degvielas ražošanā radītajām emisijām, ir iespējams redzēt elektrības, apkūras un transporta jomā radušās iz, emisijas un jāsaka, ka uh, nu, liels iegums, attiec, ja to salīdzinu ar fosilo degvielu, nav vērojams. Bet, protams, ļoti rūpīgi ir jāizvērtē tas, kā otrās paaudzes biodegviela ietekmē situāciju kopumā daudzās jomās. Mums ir jāsaprot, ka ir arī netiešie efekti, eh, vides, sociālie, ekonomiskie efekti un, eh, ja piemēram, varēs labāk izmantot arī atkritumus uh, enerģijas ražošanā, tas varētu nozīmēt arī lielus ieguvumus. Jāsaprot, eh, ka tas ietekmēs ne tikai uh, siltumnīca efekta uh, gāzu emisijas, tas, uh, protams, uh, ietekmē arī ūdeni, tas var novest, uh, piemēram, pie piesārņošanas, pie ūdens piesārņošanas, un jāsaprot, cik lielā mm, laika termiņā mēs runājam par šo emisiju samazināšanu un e, daudzās vietās, daudzās jomās būs iespējams šīs emisijas ilgspējīgi samazināt tikai ļoti, ļoti ilgā laika posmā. Jādomā, kā tas ietekmēs arī augsni. Jāsaka, ka direktīvas metodoloģijā tas pašreiz netiek ņemts vērā. Jādomā arī par izmantotajām tehnoloģijām. Ja mēs runājam par biometānu, ir iespējams uh, izmantojot konkrētas mēslošanas tehnikas, eh, panākt eh, arī eh, ļoti lielu CO2 ietaupījumu. Protams, arī tehnoloģiskajiem uzlabojumiem ir liels potenciāls, un ja mēs runājam par otrās paaudzes biodegvielas ražošanu, diemžēl progress ir bijis lēnāks nekā mēs lēsām. Jā, protams, tehnoloģijas ir iespējams izmantot, bet eh, šīs eh, eksploatācijas izmaksas tomēr ir pārāk augstas. Saskaņā ar aplēsēm no tikai no 2030. gada otrās, eh, otrā tipa, otrās paudzes biodegvielu ražošanas izmaksas tikai 2030. gadā tās būs salīdzināms ar pirmās paudzes biodegvielas izmaksām. Un eh, runājot par trešās paudzes biodegvielām, piemēram, aļģu izmantošanu, eh, tas vēl viss ir bērna autiņos. Tādēļ ir nepieciešama stabila politika, ir nepieciešama stimuli, lai varētu piesaistīt inf investīcijas. Tagad eh, pievērsīšos eh, secinājumiem. Biodegviela ir tikai viena no iespējām, kā varētu samazināt CO2 izmešas transporta jomā, un tā ir visai dārga iespēja, ja mēs, piemēram, salīdzinām ar biomasas izmantiešanu apkurei un elektrībai. Mums, protams, ir jāņem vērā, kā izvērtējam pirmās paudzes biodegvielu, ir jādomā, kā tas ietekmē vīdi, kā tas ietekmē ekonomiku un konkurenci ar citiem sektoriem. mēs eh, varētu samazināt eh, otrās paaudzes biodegvielas ražošanu, ja varēs to darīt ļoti, ļoti lielā mērogā, ja mums būs pieejamas lētas izēvielas un arī ļoti e, vērtīgi ķīmijas produkti tādi kā biorafinēšana. Protams, varētu e, domāt par biodegvielas ražošanu arī citās ražotnēs, eh, kur varētu izmantot tādu multi, multi ražošanas veidus, ražot ne tikai degvielu, bet arī materiālus, citu degvielu, ķīmiskus produktus, varbūt tādā veidā izmantot vienu ražotni vairākiem produktiem varētu samazināt izmaksas. Ir jādomā arī par dažādiem finansēšanas mehānismiem, papildus uh, mūsu rīcībā esošajiem, tādiem kā apvārsnes 2020, Eiropas eh, struktūrāliem un investīciju fondam un tā tālāk. Un Eiropas komisija ik eh, divus gadus eh, informē Eiropas parlamentus par to, kāda ir biodegvielas ietekme, kā tas ir pieprasīts atjaunīgās enerģijas direktīvā. Daudz uzmanības tiek pievērsts uh, otrās paaudzes biodegvielai, un mēs, protams, uh, veicot pētījumus, uh, iz, mēģinot izvērtēt biodegvielas ilgspēju, to ņemam vērā un mēs vēlamies radīt tādu pietiekami labu ilustrāciju, ko nozīmē šīs biodegvielas izmantošana un tas arī pagaidām būtu viss no manas puses. Paldies, paldies turpin priekšsēdētājs, paldies par šo prezentāciju. Tagad vārds ir kolēģiem jautājumu uzdošanai Jens Nielsens lūdzu. Tack så mycket. Jag ska eh, ta upp två frågor. Jag skulle först tacka... Es gribētu uzdot eh, divus jautājumus. Nu, sākumā gribu teikt paldies par šo prezentāciju. Es domāju, ka daudzi ir lasījis šo dokumentu ar lielu interesi. Nu, piemēram, eh, pētnieki Zviedrijā. Un tāpēc es uzskatu, ka ir parādījušās arī kritiskas balsis. Un tomēr es nāku no Ziemeļzviedrijas. Zviedrijas Un, eh, protams, eh, mums ir izveidots īpašs mērķis eh, Zviedrijai, ka mēs vēlamies no, no tradicionālajām degvielām brīvus transporta līdzekļus. Un tāpēc pašvaldības reģioni un arī visa valsts ir izveidojuši īpaši tādu programmu, kā to visu panākt. Un šobrīd aktuāli ir divi momenti. Pirmais Pašvaldības tā kā saprot, ka mēs paši varam sākt ražot biogāzi. Šobrīd viss, kas nonāk kanalizācijā un viss, kas nonāk virtas bedrēs, to var pārveidot par enerģiju. Piemēram, manā pašvaldībā jau 15 gadus tiek savākt pārkrits atkritumi no visām aizsarniecībām un tiek veidota enerģija. Tātad eh, šeit, eh, šajā jomā notiek ļoti daudz eh, attīstības, tas notiek gan uh, Vietējā līmenī tas rada id, jaunas idejas, tas rada jaunas darba vietas, un mēs vēlamies tiešām tā arī tālāk attīstīties. E, protams, šo enerģiju var jau izmantot kaut kur citur. To var izmantot gan elektrības ražošanai, gan arī siltuma ražošanai. Un e, kā šīs aktivitātes e, tiek veidotas Ja ir daudz pašvaldības, kas pieslēdzās šim tīklam, tad um, rezultāts var būt ļoti labs. Cits jautājums - mešs. Tā ir Zviedrija un Somija, <clears throat> kurās es saredzu Eiropas nākotnes naftas rezerves pēdiņās. Ik pēc 70 gadiem mežs atjaunojās, un mēs mežu izcērtām, ir kailcirta, un visu laiku mežs atjaunojās. Līdz šim brīdim eh, koksne ir tikus izmantota mēbeļu ražošanai, arī papīra ražošanai, bet šobrīd eh, mežsaimniecība pārveidojās. Eh, papīra ražotāji ļoti labi saprot, ka papīra pieprasījums visā pasaulē krītās, un tagad eh, mežsaimnieki sāk sadarboties ar uh, naftas pārstrādes uzņēmumiem. Piemēram, šodien mums 30% dīzeļdegvielas tiek ražota no koksnes, bet ja mēs varam pārveidot tā tad motors tādos tā kā divējādos izmantošanas veidos, tad tā ir mūsu nākotne. Es tiešām mežu uzskatu par nākotnes energoresursu visai Eiropai, ja ne visai pasaulē. Un tāpēc eh, pirms pāris mēnešiem mūsu pieņemtā mežu pārvaldības stratēģija ir lieliska. Redzēsim, kā tas darbosies. Paldies! Paldies, un tagad uh, Henna Veikolena. Pēc uh, Zviedrijas, Somija. Kīdos, kīdos. Paldies, priekšsēdētāja kungs, uh, un paldies visiem pētītājiem, kuri ir uh, mums um, prezentējuši šos pētījumus. Divi jautājumi, varbūt es pirms tāds komentārs uh, Jensa Nilsena teiktajam. Es pat pārstāvu Somiju, nāku no Somijas, un mēs ļoti daudz izmantojam biodegvielas. Un patiesībā likumā ir atrunāts, ka šogad 8% visās degvielās, piemēram, benzīnā, ir jāiejauc biodegviela, un 20. gadā šis eh, procents jau būs 20%, tātad vienmēr tie būs 20%, kas degvielā būs biodegviela. Uh, Eh, Somijā biodegvielu taisa no atkritumiem un, kā jau šeit izskanēja, arī no mežsaimniecības pārstrādes atkritumiem. Tādējādi mēs izmantojam energi, enerģiju pēc iespējas labāk. Tagad jautājumi. Vai jūs šajos pētījumos atklājāt tādu degvielu vai degvielas paveidu, kuras ražošana būtu ārkārtīgi draudzīga videi un arī ekonomikai? Ja e, šāda degviela ir atrasta, tā tad es vēlētos zināt, kas būtu ekonomiski un vidē izdevīgi. Otrs jautājums. Jūs teicāt, ka otrās un trešās paudas biodegvielas ļoti, ļoti lēni attīstās gan viņu izmantošanas apjomi, gan arī tālākie pētījumi. Uh, Kā jums šķiet, kāpēc likumdošanā tas nav atrunāts? Jo šobrīd jau Eiropas līmenī gadu, gadiem ir runāts par to, ka mēs vēlamies biodegvielu izmantot, izmantot, bet šobrīd 30. gada plānā nav nekas ierakstīts par satiksmes un transporta līdzekļu atjaunīgo resursu izmantošanu. Tātad otrā un trešā, trešās paudzes biodegvielas, ko saka pētnieki, ko mums vajadzētu darīt? Danke sehr. Jetzt Gesine Meissner. Paldies, tagad Gesine Meissnera. Jā, paldies arī no liberāļiem. Paldies. Man likās, ka prezentācija ļoti saistoša. Nu jā, nu biodegviela, bet nu viss izdevīgāk būtu. Nu šeit uh, Hanoveri reklamēšu uh, saules, uh, baterijas, saules kolektorus un līdz ar to mums ir iespēja tos izmantot. Tas nav iespējams visur, bet nu vidi saudzējot, mums ir jāspēj ražot alternatīvo enerģiju. Ar biomasu tas ir vairāk sarežģīti. Jūs to parādījāt, man liekas, ka tas ir ļoti labi. Jūs parādījāt arī dažādas variantus, cik tas izmaksās un kādas ir papildus emisijas, ja, piemēram, izmanto biomasu. Un var, protams, um, daudz ko darīt šeit. Um, Sviedra kolēģis no sociāldemokrātiem piekrīta, jā, meža uh, izmantošana ir ļoti nozīmīga, jo meža saimniecības darbos daudz uh, blakus produktu ir. Uh, nu, nenocārtot, nenozāģējot kokus. To var izmantot biodegvielas ražošanai daudz, kas vairāk ir iespējams. Ne visās Eiropas valstīs, bet Skandināvijā, Vācijā. Vācija ir ļoti daudz mežu. Tādēļ tas ir tas, kas man liekas ļoti nozīmīgi. Tāpat arī ilūk netiešā zemes izmantošana. Ir situācija tāda, ka tieši biogāzi ražojot uh, sāk, tika sākts uh, tieši uh, uz laukiem, sākts izstrādāti, un uh, tieši šeit uh, platība netiek izmantota pārtiks produktu ražošanai. Un arī šeit var izmantot uh, dažādus produktus, uh, tātad dubult izmantošanu. Nu, tātad mums ir jādara daudz kas vairāk, lai mēs redzētu, kā tas ir izmantojums transportam. Tas vēl nebija jautājums, bet mans jautājums ir par trešās paudzes uh, produktiem. Tas, man liekas, ir ļoti saistoši aļģis. Uh, Aļģu ražošana var nebūt visdrīzāk jūrā, bet ārpus jūras pirms trim gadiem jaungad pieņemšana Airbus teica, ka nākotnes lidmašīna lidos izmantojot aļģu enerģiju. Un uh, es um, nesen tikos ar Boeing kompāniju, arī viņi teica, uh, ka viņi pēta āļģu izmantošanu gaisa satiksmē. Tas, protams, varētu būt ļoti izdevīgi, jo no vienas puses tas ietaupītu emisijas. Viņi teica, ka pat labam viņi ir tādā pētniecības stadijā. Nu, nezinu, cik tālu tad tas būs iespējams ekonomiski ar to rēķināties, it īpaši onshore. Uh, ja mēs varētu sasniegt nu, vismaz daļu risinājumu transporta jomai. Tagad Klaudija Šmita, paldies! Jā, paldies! Un paldies par to, ka prezentējāt pētījumu. Nu, es aizvien vēl tik ļoti pozitīvi to neredzu. Nu, ir skaidrs, ka 2010. gads līdz 2020. 6% samazināšana transporta sektorā ir paredzēta. Uh, Mēs zinām arī, ka saskaņā ar nacionālajiem darbības plāniem 85% tiek uh, plānot izmantojot bioenerģiju. Uh, Jautājums ir tāds, ka saskaņā ar pētījumu biodegviela nepilda, uh, neizpilda tās cerības, uz ko tā, uh, kādas uz to tika liktas. Un izmantojot uh, biodegvielu, mēs redzam, ka mm, CO2 izmeši ir palielinājušies un vēl papildus problēma, kas tika pieminēta. Tā kā uh, pieaug zemes izmantošana trešajās uh, valstīs uh, un uh, ar to saistītā pārtiks produktu ražošana, kā arī uh, pieprasījuma negatīva izspē, iz, uh, izmantošanu un um, šo iespēju kumulāciju. Tātad mans jautājums, vai tiešām um, to resursu, kas nav daudz, ir jāvēlta degvielai un pētniecībai, vai arī būtu liederīgi no biodegvielas uh, atteikties tādā lielā plašākā kontekstā un tā nauda, kāda ir, tā būtu um, veltījama atjaunīgo energoresursu uh, vai elektromobīļu pētniecībai. Paldies! Paldies, es esmu pēdējais sarakstā. Nu, tā tad otra pakāpe, ja tā tiek izmantot, nu, pret to neviens nav pret. Ja atkritumu izmantošana tiek tam izmantot, tikai jautājums ir, kā es varu garantēt otro paudzi, neizmantojot pirmo. Mēs zinām, ka 20% no CO2 izma, izmešos ir tādēļ, ka. Um, uh, uh, tropiskie meži tiek izcirsti. Neviens politiķis nav pret uh, tā ierobežošanu, taču neviens neko nedara. Un ja lauksaimnieki ar biodegvielu vairāk iegūst, tad viņi šādi rīkojas, un tās ir pretrunas, un šeit nu, nav vēl pagaidām nekāds labs risinājums rasts. Pirms sešiem, septiņiem gadiem uh, runāja, ka šodienas lauksaimnieks ir rītdienas uh, naftas šeiks, bet viņš arī izpost šo pamatus, kur vidu. Uh, nu, cilvēks ir svarīgāks nekā a, automašīna un tā pabarošana ir svar, svarīgāk nekā automašīna a, a, degviela. Un jāuzmanās, jo cilvēki cieši badu, mirst no bada. Un a, mans jautājums ir, kāds ir salīdzinājums ar a, saules enerģiju un vēja enerģiju. Somija, Zviedrija, plaša piekrastas līnija. Ja es varētu izmantot vēja enerģiju visu laiku, es to varētu darīt. A, Kāds ir efekts, vai tas ir izdevīgāks izmaksu ziņā vai nē, ne, nekā biodegviela? Vai arī vēl viens piemērs, kas, ja 30% ir 30 km stundā ir ātrums automašīnām, kā tas ietekmē situāciju? Un biodegviela, jā, mēs zinām, ka daudzi pētījumi ir ar āļģiem un citiem, taču mums jau šodien ir uzreiz CO2 izmešus samazināt, ja mēs vēlamies. Un šajā virzienā ir jādodas un atjaunīgās enerģijas salīdzinot ar biodegvielu. Tas man interesē. Un tagad dodu vārdu vēlreiz jums. Okay. Um, uh, to... Paldies. Centīšos atbildēt visiem deputātiem. Jo īstenībā jūsu teiktais ļoti lielā mērā sasaucas. Kas ir pats galvenais aspekts? Kā jau tagad izstrādāt uh, tādas uh, zemu izmešu tehnoloģijas transporta jomā. Tas nav saistīts tikai ar BA degvielu, bet gan arī ar to, kā atjaunīgos energoavotus izmantot efektīvāk transporta jomā kopumā. Ja mēs runājam par zemu izmešu transporta sistēmu, jāsaka, tā ir viena no galvenajām perspektīvām, prioritātēm Eiropas eh, komisijas energo kopienā kopumā lai varētu saprast, kā šo enerģiju izmantot daudz efektīvāk. Biodegviela ir tikai daļa no risinājuma. Kā jau tika pateikts, mums ir jāsaprot, kā labāk un ātrāk varētu sākt jau tirgu piedāvāt otrās paudzes degvielu, biodegvielu. Kā jau teicām pašā ievadā, šeit ir jāatrisina vairākas problēmas. Pieminējām vidi, ilgtspēju, Un mums ir jākontrolē, no kurienes uh, nāk uh, šī biomasa, uh, kur paliek atlikumi, ražošanas atlikumi. Tas ir tikai viens no aspektiem. Tālāk izmaksas, tas ir otrs aspekts. Mums ir jātīsta tehnoloģijas, lai tās būtu konkurētspējīgākas, lai mēs kļūtu konkurētspējīgāki, mums ir jāiegulda. Izpētē, demonstrācijas ražotnēs Eiropā tagad ir ļoti maz ražotņu, kas varētu pietiekami lielā mērogā demonstrēt, veikt dažādas modelēšanas situācijas ar otrās paudzes biodegvielu. Mums, protams, nevajadzētu aizmirst arī politisko ietvaru. Dalību valstīm vajadzētu um, būt apņēmības pilnām ilgtermiņā plaši izmantot otrās paudzes biodegvielu. Tātad šeit ir ekonomiski, vīdes, politiski aspekti, kas jāņem vērā. Un trešās paudzes biodegviela, kas ir vēl vairāk attālināta no realitātes, ir jāuzlabo vēl vairāk. Uh, Mēs nevaram garantēt eh, vēl pagaidām pietiekami eh, konkurēt spējīgas trešās paudzes biodegvielas ieviešanu mm, pēc desmit gadiem. Protams, mums ir eh, jābūt arī zemu izmešu tehnoloģijām transporta jomā, un jāsaka, pilnīgi pareizi teica uh, Eh, tās deputāts, kas eh, pieminēja arī mobilitāti transportu jomā, un mēs centīsimies pātrināt arī elektromobīļu ražošanu, bet arī tā ir zināma evolūcija. Ja jūs vēlties izmantot elektromobīļus, visai sistēmai ir jābūt gatavai infrastruktūrai, nu, kaut, piemēram, uzlādēt eh, šos elektromobīļus. Nav jau tā, ka jūs uzpildāt, piemēram, šo mašīnu, uzlādējat to un tad jau varat braukt nescik tālu. Jābūt elektrībai pieejamai konkrētā vietā, konkrētā brīdī, tā tad infrastruktūrai ir jābūt klātesošai, eh, cilvēkiem ir jābūt tai piekļuvēji, jābūt informācijai, kur atrast nākamo uzlādēšanas punktu un tā tālāk jauna sistēma, ar kuras palīdzību varētu ieviest pēc iespējas vairāk elektromobīļu, ir ļoti svarīga. Un, protams, šādas tehnoloģijas ir jātīsta, un šī gada oktobrā, oktobrī tiks uh, iesvēstīts jauns centrs, ko sauks par interoperabilitātes centru. Uh, kas ir uh, salīdzināms ar līdzīgu centru ASV, kas tika atvērts pirms diviem gadiem, uh, kas tika atvērts pirms diviem gadiem. Kā var uh, šos elektriskos automobiļus izmantot, uh, kā uh, tos var izmantot dažādos tīklos, savienojumos. Elekt elektromobīļus, protams, var izmantot ne tikai kā e, energopatēriņu, bet arī kā energoavotus. Tātad ir jābūt šai atgriezeniskajai saiknei. Jaunā transporta sistēma ir ļoti sarežģīta, un tā ir daļa no darba kārtības. Energostratēģija ir viena no galvenajām prioritātēm. Biodegviela ir tikai daļa no risinājuma, viens risinājums, ne visi risinājumi kopumā. Mums ir jāmeklē daudzas receptes, mēs esam apņēmības pilni, nenogurstoši strādāt, lai šos risinājumus meklētu, bet ir jāņem vērā ļoti daudz parametru un jādomā arī par ilgtspēju. Jūs pieminējāt meža resursus. Protams, otrās paudzes biodegvielas ražošanā ir jāievēro ilgtspējas kritēriji. Uh, un, eh, piemēram, biodegvielas ražošanai jābūt arī eh, sadarbspējīgai ar citām politikas jomām. Lūdzu, Marēls kundze, labi, paldies. Es domāju, ka direktora kungs ļoti labi atbildēja uz visiem jautājumiem. Un tagad eh, daži vārdi par mežu. Daudzi deputāti to pieminēja, pieminēja resursu pieejamību, resursus Ziemeļa Eiropā. Uh, Ja runājam par biodegvielu, protams, mēs to nevaram aizmirst. Mums šie resursi ir jāmobilizē, ir jāiegulda ārkārtīgi daudz centienu, lai to realizētu. Un ir jābūt ļoti modriem domājot par to, kādus resursus ir iespējams mobilizēt, ņemot vērā, kā tas ietekmēs arī citus tirgus, jo, piemēram, papīra celulozes ražošanā tiek izmantot atlikumi, eh, pārstrādāti resursi. Un arī pārpalikumu izmantošana ir eh, ļoti svarīgs aspekts, jo tas arī ļauj samazināt eh, kaitīgo ietekmi uz klimatu un vidi. Zviedrija un Somija šajā jomā dara patiešām ļoti daudz, un Somija īstenībā ir vienīgā valsts Eiropā, kur tiek ražota otrā, otrās paudzes biodegviela. Protams, mums jādomā, eh, kā izmantot šīs eh, atliekvielas Galvenā problēma ir uh, celt ražotnes, iekārtot ražotnes par pietiekami konkurēt spējīgu cenu. Otrās paudzes biodegviela joprojām uh, atrodas izpētes un attīstības tādā pirms komerciālajā fāzē. Līdz ar to um, mums nav pietiekam daudz otrās paudzes biodegvielas mūsu rīcībā. Paldies! Es paldies! Un kad tad trešās paudzes biodegviela būs pieejama, jautā Gezina Maisner. I, I think you refer to all. Tātad jūs šķiet par aļģēm runājat. Labi. Aplēses īstenībā ir bijušas daudz, daudz optimistiskākas par patieso situāciju. Nu, visi izmēģinājumi ir pagaidām tikai laboratorijas posmā. Uh, un aļģu biodegvielas ražošana pagaidām pat ir energointensīvāka nekā pirmās paaudzes biodegvielas ražošana. Te ir jādomā arī par līpīdiem, par uh, uh, tauku skābēm un visu pārējo, kas rodas eh, šādas biodegvielas ražošanas procesā. Un izmaksas ir ārkārtīgi augstas, tas nav vienkārši, un tikai kombinējot ar citiem tirgus segmentiem, ražojot no aļģiem ne tikai degvielu, bet arī citu veidu materiālus. Nu, tikai tad tas varētu potenciāli būt ienesīgi, bet nu, te ir ārkārtīgi daudz vēl, kas jāatrisina. Lielas paldies, paldies arī par prezentāciju, par die, paldies par sniegtajām atbildēm. Līdz ar to esam noslēguši šo darba kārtības punktu. Lielas paldies par šo pētījumu. Tas ir uh, pieejams arī dažādās valodās. Man mani palabo, ka tas tika pārtūkots tikai angļu valodā, bet nu katrs šo dokumentu ir saņēmis. Also, eine Überraschung kommt. Viens pārsteigums pēc otra. Lūkojos fotogrāfijās un domāju, ka tiešām man jāsaka, ka nav nekas skaistāks kā dzimšanas diena. Un uh, gribu teikt, ka Kārla Pējs ir pazīstama Eiropas parlamentā. Viņa tika ievēlēta 2004. gadā, viņa vairāk kārt ir uzstājusies kā Nīderlandes ministra. Un jau un daudzi pārstāvi saka, ka mēs viņu pazīstam no agrākiem laikiem. Es to pats nevarēju teikt, bet nu, mēs kā koordinātori arī esam ar viņu jau iepazinušies, bet šodien viņi ir atbildīgi par Reinas Donavas koridoru. Mēs eh, ļoti esam interesēti dzirdēt šo prezentāciju. Lētman, jūs lūdzam mūsu vidū, jums vārds. Thank you very much, uh, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, esmu pārliecināta, ka vairākas reizes jau esat dzirdējuši, ka mēs esam ļoti daudz uh, konsultāciju organizējuši no aprīļa līdz novembrim 2014. gadam ar dalību valstu transporta ministriju pārstāvjiem no reģioniem, vietējām iestādēm, no dzelzceļa uh, uzņēmumiem, ostām un arī termināliem. Jūs to visprams nebūsiet dzirdējuši pirmo reizi, tagad tā tad pievērsīšos koridora aprakstam. Tas ir milzīgs koridors un daļa no tā atrodas ļoti tuvu Vācijai, tā ir Donava, mēs te varam to sadalīt divās atzaros. Uh, dienvidu un ziemeļu, tātad dienvidos Čehijas, Slovākijas un uh, dienvidu atzarā un austrumos ir arī Melnās jūras divi atzari, tātad zemes ceļš un ūdens ceļš un ir vēl dienvidu ceļš starp Zālsburgu un Študgārti caur Romāniju kas uh, iet arī cauri Krajovai. Ja mēs runājam par iekšzemes uh, ūdens ceļiem, uh, tie sākas uh, Reinas, Mainas apgabalā, tālāk uh, seko Donava un visu beidzot Melnā jūra līdz pat uh, Sīzakas kanālam, Bukarestes Donavas kanālam. Jā. Yeah ņemot vērā šo savienojumu pa ūdens uh, ceļiem, tas ir patiešām ļoti iespaidīgi. Donava pati gandrīz sasniedz 3000 km garumu. Čehijas atzaram ir divi sākuma posmi - Mīnhene un Nīrnberga caur Pilzenu un Prāgu caur Pleidovu Čehijas republikā. Pēc Prerovas Ja es neizrunāju šos nosaukumus pilnīgi pareizi, atvainos runātāji jau iepriekš lūdzu jūsu sapratni. Tālāk Morāvija un tur seko dzelzceļš pa Ostravu, tur galvenokārt šis posms būs domāts pasažieru pārvadāšanai, tālāk caur Pūtrovu un Selīnu Slovākijā. Eh, šeit eh, šis posms galvenokārt tiks izmantots preču pārvadāšanai. Ja mēs runājam par ceļiem, tātad koridors uh, iet no Strasbūras caur Frankfurti, Regensburgu, Kosiči, Celinu līdz pat Ukrainas robežai. Un Tagad jūs varat redzēt, cik daudz dalību valstu ir iesaistīts šajā projektā. Tātad tiks savienots astoņas dalību valsts un četras eh, no tām, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts - Serbija, Moldova, Bosnija, Hercegovina un Ukraina. Un tas attiec tikai uz iekšzemes ūdens ceļiem. Un te mēs runāsim par eh, vairāk kā 3000 eh, dzelzceļa, gandrīz 3000 km pa ūdeni un eh, vēl tikpat daudz sauszemes ceļa būs vairāki dzelzceļu termināli un arī uh, ostas, kas uh, ir iekļauts šajā koridorā, un Eiropas Savienībai tā ir patiešām prioritāte, jāņem vērā arī šī, šo 21 pārobežu uh, punktu, 8 dzelzceļu, 8 dzelzceļu stācijas, 7 uh, Eh, sauszemes ceļi un 6 iekšzemes ūdens ceļi. Ir 19 galvenās ostas, 11 lidostas, protams, gadu laikā ir jāpārvadā zināms tonu skaits gan pa ūdeni, gan pa sauszemi. Un tā tad jau pieminētās 11 lidostas. Kādi ir kritiskie jautājumi? Jāsaka, ka scenārijs ir visai sarežģīts. Tas attiecas uz attiecībām starp valstīm, kas ir izstrādājušas pašas savu transporta tīklu, tātad tagad šīm valstīm ir jāsadarbojas, lai izveidot Eiropas koridoru, eh, garantējot labāku transporta plūsmu, pārvadējot gan pasažierus, gan preces. Jāpatur prātā, ka ņemot vērā šī eh, koridora eiropeisko dimensiju, Eiropas nodokļu maksātājam ir jābūt pamudinātam maksāt par šo uh, koridoru. Ja dalību valstis vēlētos uh, visu darīt tikai savu interešu pēc, nu tad uh, nodokļu maksātāju atbalsts nebūtu tik liels, nu viņiem nebūtu tāda interese uh, investēt tik daudz no savas nodokļu naudas šādas infrastruktūras izveidē. Eiropas nodokļu maksātāji ir skaidri un gaši pateikuši, jā, mēs vēlamies paredzēt šī projekta īstenošanā, bet lūdzu, lai tas ir tāds paties Eiropas projekts, lai tas būtu Eiropas koridors. Ir trīs pieņēmumi, kas ir jāņem vērā to visu īstenojot. Tātad intermodalitāte, dažādu transportu veidu izmantošana, lai varētu teiksim, mainīt vienu transportu veidu uz otru ļoti vienkārši. Ir jābūt labai infrastruktūrai, lai varētu izveidot arī, piemēram, ātrvilcienus, lai RTMS būtu saskaņots visās valstīs, tātad šīs drošības um, dzelzceļa sistēmas infrastruktūrai jābūt pieejamai visu gadu, piemēram, runājot par uh, šosejām, maģistrālēm, iekšzemes ūdens ceļiem, tātad tie ir augsti kvalitātes standarti un tiem ir jābūt identiskiem visās valstīs. Ja mēs runājam par interoperabilitāti, it sevišķi šeit ir uh, jārunā par dzelzceļu, jo te ir arī atšķirīgi, mm, atšķirīgas elektrības daudzums, atšķirīgas atšķirīga jauda, kas tiek izmantota vados, un jābūt patiesam dzelzceļa koridoram, un lai to garantētu, ERTM, ERTMS visās valstīs ir jābūt uh, salīdzināmiem uh, šīm signalizācijas sistēmām, tāpat ir jābūt sadarbspējīgām, tāpat kā arī elektrības vadiem. Citādāk lokomotīvu būs jāmaina katrā dalību valstī. kādas investīcijas mums ir nepieciešams. Tās ir iespaidīgas. Koridora izveide ņemot vērā visas investīcijas, kas ir nepieciešams, lai saskaņā ar augstajiem standartiem varētu šo koridoru īstenot, mēs aprēķinājām, ka būs nepieciešams vairāk kā 64 miljārdi eiro. 64,64 miljārdi. Tas nozīmē 64 miljārdi 640 miljonu eiro. Tā patiešām ir ļoti milzīga naudas summa. Divas trešdaļas no šīm investīcijām ir nepieciešamas celtniecības darbiem, modernizācijai, standartinizācijai tieši dzelzceļa jomā. Gandrīz ceturtā daļa ir nepieciešama ceļiem, 6% iekšzemes uh, ūdens ceļiem. Tikai 6! Jā, es esmu pārsteigts, saka priekšsēdētājs. Un 4% nepieciešami, piemēram, um, dzelzceļa termināliem un uh, ostām. Tālāk, koridoru prioritātes. Ja mēs vēlamies investēt līdzekļus šajos koridoros, ņemot vērā to, uh, garumu, to apjomu, runājot par Donavu, Reinu, Mainu, mums, protams, ir jānosprauž prioritātes. Mēs nevaram paveikt pilnīgi visu, tādēļ ir jāizvirza prioritāri mērķi. Ja mēs runājam par investīcijām, prioritātēm ir jābūt, jo ir jāizvairās arī no uh, vājajām vietām, tā saucējiem bottlenecks, un tas attiecas gan uz uh, iekšzemes ūdens ceļiem, jo te pastāv arī vēl ārkārtīgi liels administratīvais sloks. Mums ir jāizveido sistēma, kas patiešām darbotos ļoti glūdi un bez grūtībām. Mēs ļoti labi atceramies, kas notika Krievijā. Nu jā, tā nav Eiropas Savienībā, ņemot vērā to, ka sliežu platums tur uh, atšķirs dzelzceļā no citām valstīm. Un uh, kas tāds ir uh, piedzīvots arī Eiropas Savienības dalību valstīs. Ja runājam par Donavu, ir jābūt drošām navigācijas iespējām, un komisija ir sagatavojusi tādu upju uh, uzturēšanas uh, plānu, uh, Uh, kurā piedalītos visas dalību valstis. Pagājuši gadu Bulgārija un Rumānija parakstīja vienošanos par atbalsta sniegšanu, uh, tātad savstarpēji atbalsta sniegšanu, ja rodas kādas problēmas uh, tieši Donavas apgabalā. Rumānijai un Bulgārijai šeit ir gara uh, upes robeža, tātad tām ir kopīga ļoti liela tieši uh, upes daļa, un tādēļ tām noteikti šajā jomā ir jāsadarbojas. Tādēļ uzturēšanas darbi, eksploatācija ir jāveic kopīgiem spēkiem. Mēs esam, protams, uh, apzinājušies, ka mums ir ejams tāls ceļš, bet projektam ir jābūt īstenotam 2013, 2030. gadā. Es jums pastāstīšu, kādēļ es maidu, saka priekšsēdētājs. Tātad šis ir ļoti garš ceļš. Šis ir tikai pirmais uzmetums un jāsaka, ka tādā veidā mēs labāk varēsim saprast šī projekta nopietnību. Pirms strādāt pie šīs ceļa kartas, mēs īsti nesapratām, kas tad mums Eiropā ir jādara un kādi darbi ir jāiekļauj šajā plānā, kādi mērķi tur ir jāiekļauj. Mēs vēlamies katrai valstī piedāvāt uh, konkrētus ieguvumus, tiek ņemtas vērā tai piemītošās īpatnības, bet mēs vēlamies uh, izveidot tādu koridoru, kas ir ilgspējīgs. Mēs vēlamies arī, lai reģionos uh, šis projekts varētu nākt par labu gan darba vietu radīšanai, gan arī izaugsmē kopumā, tajā pašā laikā saglabājot dabiskās dzīvotnes. Tas ir ļoti svarīgi jo šīs upes ir ļoti skaistas, tās atrodas arī ainaviskas skaistās vietās, mēs negribam to sabojāt, un liels par, paldies par jūsu uzmanību, un esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem, protams, ierasties pie jums arī vēlāk atbildēt uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar Donavas Reinas koridoru. Paldies, Pējas kundze, par šo prezentāciju. Vims Fante Kamps pirmais, jūs viņu noteikti jau pazīstat. Priekšsēdētāji, liels paldies! jūs ļoti labi saprotat, ka man patiešām vienmēr ir liels gandarījums satikt paisas kundzi. Mēs abi piedaram, eh, nu, nedaudz tādai vecākai paaudzē kristīgi demokrātiskajā aliansē Nīderlandē. Mēs esam patiesi kristīgie demokrāti. Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir saistīts ar likumdošanu. Ja mēs runājam par Reinu, uh, ir šī centrāla Reins komisija, tur ir ārkārtīgi daudz likumdošanas, līdz ar to mēs varam arī ko tādu izmantot attiecībā uz Donavu, vai, nu, tam nebūs nekādas papildvērtības. Es gribu, lai patiešām tiktu ievēroti augsti tempi. Otrs jautājums - Ķīnas investīcijas. Mēs esam dzirdējuši gan ko labu, gan ko sliktu, ka, piemēram, būtu iespējams piesaistīt ķīniešu kapitālu dzelzceļa uzlabošanā posmā starp Bukaresti un Budapeštu. Ko jūs par to domājat? Trešais jautājums. Rumānijas valdības plāni e, slēgt četras dzelzceļa maršrutus. Vai tas kaut kādā veidā ietekmē jūsu darbus, kas veicami koridoru jomā? Un ceturtais jautājums, nu, varbūt pārāk uh, saistīts ar nākotni, vai jūs domājat arī par iespējamu savienojumu ar elbu? Esmu dzirdējis tādus futuristiskus plānus, ka būtu teorētiski iespējams savienot elbu un Donau. Paldies! Köszönöm szépen. Tegnap a lett elnökség ilyet. Paldies! Vakar mums bija kopsavilkums par Latvijas prezidentūru, un daudz kolēģi teica, cik svarīgs, cik svarīgi ir paplašināt iekšējo ūdeņu ceļus, un mēs zinām, ka Donava ir viens no ceļiem, kas mums jau ir, un mums vairs nevajag neko vairs daudz paplašināt, jo daba jau sniedz mums tik daudz. Problēma kur minēja arī koordinātore, ir tāda, ka pastāv vairāki mēslu dažādi savienojumi punkti, kur, ne, kur nepieciešams izveidot šajos ūdens ceļos. Mums ir nepieciešama intermodalitāte arī ar dzelzceļu, un tas ir īpaši svarīgi eh, Donavas vidusdaļā un lejasdaļā. Tas, protams, ir liels izaicinājums, ar kur mēs saskaramies, prezentācijas sākumā uz kartas mēs to arī labi varējām redzēt. Ceļi un dzelzceļš Budapeštas tuvumā šķirās virzienā uz Donavu un nav šīs horizontālās līnijas, un tas būtu jāmaina, tas ir īpaši svarīgi. Tas attiecās ne tikai uz ceļiem un dzelzceļu paplašināšanu, bet tas skār arī reģionālās upes, kā piemēram Tisa, kuras plūst starp Sloveniju, Horvātiju, Ungāriju. Šie ceļi ir ļoti svarīgi tieši šīm valstīm, un šīs upes arī varētu savienot ar Donavas maršrutu, un tad es vēl ne, nepieminēju Serbiju. Arī šeit mums būtu nepieciešams atbalsts investīcijas. Kā jau kolēģis Vandekams teica, ir arī Ķīnas investīcijas un ir arī serbu investori, kur vēlas iesaistīties. Viņi vēlas uh, celt ostas. Un tāpēc es domāju, ka Donovu tiešām nepieciešams integrēt mūsu ekonomikā, īpaši tajā Eiropas daļā, no kuras es esmu, Ungārija un Vidus Eiropa. Tā, tāpēc mums ir nepieciešams horizontāls tīkls, tā paplašināšana skar ne tikai uh, ceļus un eh, dzelzceļu, bet arī iekšējo ūdeņceļus. Nu, pirmā skatījumā šķiet, ka tas ir tāds reģionāls jautājums, bet patiesībā tam ir vairākas dimensijas. Mēs varam paplašināt Donavas kapacitātes un tās labāk izmantot, it īpaši mūsu ekonomikā. Gribētu dzirdēt par to koordinārs kundzes viedokli. Lielas paldies, Marines Kubita. Thank you, Chair. I have... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vairāk jautājumu. Dalība valsts strādā pie, tāda, pie tādiem eh, kopīgiem, vispārīgiem meistarplāniem, un es gribēju pavaicāt, kā varētu garantēt harmonizāciju starp koridoriem, ne tikai starp šo koridoru, nu, bet ņemot vērā arī šos plānus. Uh, vai cenšoties šajā plānā vismaz no 2014. līdz 2020. gadam uh, iekļaut arī koridoru un veltītos projekts, kā jūs ar to tiekat galā. Tālāk Donava, Donava ir upe. Ja viena dalība valsts savu darbu nedarīs pietiekami labi, nu, projektam nebūs nekāds jēgas, pat ja vispārējie savu darbiņu teiks teicami, veiks teicami. Uh, Ko jūs varat darīt eh, šajā jomā, jo Ungārija, piemēram, pat nav tik ļoti interesēta investēt Donavā? Tālāk, kur ir jūsu darba plāns? Kaut kas skaidrs, taustāms. Jūs teicāt, mēs darīsim to, to, to, bet nu kādā veidā? Kad un ar kādu naudu, no kurienes eh, jūs piesaistīsiet šos līdzekļus? Nu, konkrēti informāciju, kaut ko reāli taustām. Paldies! Paldies. Maisners kundze, lūdzu. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies arī koordinātārs kundzei. Man nav nekas jāsaka par um, dzelzceļa pusi, jo par to jau kolēģis izteicās, bet mans otrais jautājums vairāk saskana ar tam, ko teica kolēģis Marinesku. Šorīt Trautmans kundze uh, jau runāja par zināmu kārtību, un es gribētu zināt, pajautāt arī jums par kārtību, vai ir kaut kādi svarīgākie projekti, eh, kaut kādi galvenie projekti, kur jūs kā koordinātāri domājat, ka tie būtu īpaši svarīgi. Un tālāk jautājums par to, kas jums šķiet ir pats svarīgākais, vai jūs tad attiecīgi to iesniegsiet valdītām, valdībām, lai īstenot šos projekts, ja jūs to nedarīsiet, jeb kādu vai kolēģi, vai jūs kaut kādā veidā mudināsiet kolēģis no da dalībvalstīm, lai viņi arī kaut ko dara šajās jomās. Un nākošais jautājums arī attiecās uz iekšzemes ūdens ceļiem. Līdzīgi kā Vims, es arī esmu iekšzemes ūdens ceļu fani. Un gribu teikt, ka bieži izskan, ka Donovai būtu jābūt kā savienojumam no Atlantijas okeāna līdz pat Melnajai jūrai, lai varētu šādu ceļu iziet. Mēs esam jau visi dzirdējuši un mēs zinām, ka tas saistīts arī ar zināmām grūtībām. Kā jūs vērtējat situāciju? Nerunāju tikai no Vācijas viedokļa, kur varbūt cilvēki nemaz tā nevēlas, lai Donau kļūtu kuģojama. Bet kā jūs vērtējat situāciju par to, uh, ka Donavu varētu labāk apgūt kuģošanai, varbūt ar kanālu palīdzību, jo daudzi jau to vēlas, bet citi varbūt savukārt mazāk. Lielas paldies! Tagad es vēlreiz pieteicos. Droši vien tas nevienu nepārsteigs, bet pirmām kārtām gribu izteikt divus komplementus. Pirmām kārtām uzskatu, ka ir ļoti labi, ka mēs runājam par Rēnas Mainas Donavas koridoru, ne tikai par Rēnas Mainas Donavas um, iekšējiem ūdensceļiem. Un tad es arī gribu atsaukties uz to, ka, kā jau kolēģi teica, ka prioritātes ir svarīgas un gribu uzreiz teikt no savas puses, ka ir skaidrs, ja mēs gribēsim paveikt visu šo paredzēto darbu, mums vajadzēs 50, 60 gadus un tad palūkojos uz investīcijām, ka mums ir ļoti daudz procentu jā, jāinvestē tieši eh, dzelzceļā un rodas jautājums, vai šie ūdensceļi kā tādi vispār ir nepieciešami, un tāpēc tiešām atbalstu to, ka tiek izstrādāts prioritāts. Un tad mums vēl pastāv šis jēdziens vēl established. Bija mazliet pārsteigts, droši vien jūs zināt, kāpēc. Un, un tas ir tāpēc, ka mums ir šis, mēs runājam par šo savienojumu no okeāna līdz Melnie jūrai ar uh, Reinas, Mainas, Donavas kanālu. Un šis kanāls maksā miljardiem. Un satikmes ministrs uh, Haufkungs, viņš nebija no zaļiem, bet no sociāldemokrātiem, viņš teica, uh, ka šis paplašinājums ir lielākais projekts kopš Bābels torņa celšanas. Un kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs šodien 10% no tā sasniegsim, mēs tiešām būsim daudz padarījuši. Mums nepieciešama in infrastruktūra, bet ir problēma tāda, ka mums nav pieprasījuma. Kāpēc? tāpēc, eh, ka šis pieprasījums ir no 20% samazinājies līdz 8%. Kāpēc? Tāpēc, ka tīkls nav pietiekams, tāpēc, ka ātrums ir par mazu. Un mums tiešām labi jāpārdomā, ko mēs īsti gribam sasniegt. Donava ir kuģojama. Pirms 30 gadiem es jā, ar laivu braucu pa Donavu līdz pat Melnie jūrai. Man bija tāda uh, maza laiviņa, man bija tiešām jāuzmanās, lai tā neapgāžās. Mums ik pēc desmit minūtēm vajadzēja dot ceļu lielajiem kuģiem un jāuzmanās, lai kuģis atceltajos viļņos mēs neapgāstos. Pirms trīs gadiem savukārt es eh, braucu ar riteni līdzās eh, Donavai un es redzēju vairākus lielus kuģus, tas tikai nedaudzus lielos kuģus. Un tas nozīmē, ka pieprasījums ir samazinājies. Tāpēc esmu pārsteigts, ka šodien izskat, izskanēja šis jēdziens vēl established, un tikai 6% tiek novirzēt ūdensceļam. Ja palūkojas uz minētajiem skaitļiem, tad uh, tad uh, vairāki donos posmi vispār te nav iekļauti. Mums nepieciešama papildus līdzekļi, tāpēc mans jautājums, vai tā ir jauna atziņa, ka mēs izmantojam upes tādā, tādējādi, ka mēs nevis paplašinām upes, bet gan pielāgojam kuģus šiem ūdens ceļiem. Un ka mums ir nepieciešama lielāka inteliģence lai pareizi izmantot to, kas jau ir mūsu rīcībā? Nu, tas būtu mans jautājums. Vai kaut kas šajā jomā arī ir uh, virzījies uz priekšu? Un tālāk es vēl gribēju īpaši uzsvērt šīs prioritātes, jo, ja paskatāmies, cik, cik daudz procentu tiek novirzīti uh, dzelzceļam, apmēram 70%, tikai 6% ūdensceļiem, tad atšķirība ir tiešām liela un tiešām ar lielu interesi gaidīšu atbildes. Paldies! Mr. Chairman. <laughs> Priekšsēdētāji. Jā, nu jums kā kā vidutājiem jābūt starp mums. Um, I start with the... Atbildēšu sākumā savam kolēģim no Nīderlandes. Viņš ir vaicāja par likumiem par normām, kas ir spēkā eh, Reinā, vai to visu var attiecināt arī uz Donavu. Bet ir ne tikai Reinas komiteja, ir arī Donovas komisija. Mēs vēlētos modernizēt Donovas komisiju. Eiropas komisija arī ir tās sastāvā. Mēs jau cenšamies ko panākt eh, vairāku gadu garumā, lai parūpētos par to, ka arī eh, uz Reinu attiecinātās normas varētu izmantot Donavas gadījumā, bet, nu, protams, visu tā viens pret viens pārnest arī nav iespējams. Bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies, lai kuģi un laivas varētu, piemēram, kuģot no Reinas uz Donavu un lai tur nevajadzētu ievērot eh, visas normas dubultā. Mēs tādēļ vēlamies kaut ko modernizēt, mēs vēlamies modernizēt Donavas eh, komisiju. Tas ir politisko apsvērumu dēļ, arī citu apsvērumu dēļ bet pagaidām tas, diemžēl, eh, šis jautājums, šī jautājuma risināšana ir iestagnējusi. Mēs, protams, vēlamies eh, risināšanu pātrināt, bet, diemžēl, politiskās problēmas mūs no tā attur. Tālāk, Ķīnas investīcijas viens kolēģis pieminēja pat arī um, ārābu valstu līdzekļus, bet gribēju pateikt sekojošo. Dalībvalstis eh, ar Eiropas komisiju viens pašs nevar visu finansēt. Ir eh, doti daudz līdzekļu, ko ir nepieciešams investēt, un mēs te tikai runājam par koridoriem. Un līdz 2030. gadam daudz ko nevarēs paveikt arī pat eh, dalību valsts teritorijā vien. Ja dalība valsts vēlas piesaistīt līdzekļus no Arābu valstīm vai Ķīnas, tad, eh, protams, tas ir iespējams, bet tās jau vēlēsies arī saņemt kaut ko pretī. Tā jau nav labdarība. Dalību valstīm tā tad ir jāsaprot, vai tās to vēlas vai nē. Rumānijas valdība e, slēdza vairākas dzelzceļa līnijas. Man reiz bija ļoti interesanta tikšanās ar rumāņu kolēģi Nīderlandē mēs īstenībā katru dienu nožēlojam to, ka pēc otrā pasaules kara mēs slēdzām daudz dzelzceļa līniju, un mēs to joprojām nožēlojam katru dienu. Un es rumāņu ministram teicu, nu padomājiet, padomājiet ļoti labi, pat ja jūs šobrīd šīs dzelzceļa līnijas neizmantojat Nu, nesteidzieties tās slēgt. Tiešām pārdomājiet to labi. Jūs tagad varat slēgt šīs līnijas, bet nu, tās atgūt jūs vairs nevarēsiet. Un, protams, pēc tam šī vieta tiek izmantot kaut kādiem citiem nolūkiem, šī teritorija, un pēc tam to vairs nevar atgūt, un tur atkal uzlikt sliedes. Tālāk savienojums ar elbu. Elba nav šajā koridorā, bet mēs esam izpētījuši savienojumu ar Donavu iespējamo savienojumu. Čehoslovākijas prezidents to lūdzu. Čehijas republika, es atvainojos, saka runātāja. Tas, tā ir mana pārliecība, ka pirmām kārtām, ja jūs vēlaties savienot kādu upi ar Donavu, ir nepieciešama kravas pārvadājuma vai nu, kaut kas tāds, lai, lai kaut kas tur notiktu uz upes, lai kaut kas tur kustētos. Ja nebūs savienojuma no Hamburgas uz Prāgu, piemēram, ja jūs nevarēsiet no vienas pilsētas nokļūt otrā pa ūdeni un Čehijas valdībā ir eh, šī sala Hamburgas ostā, uh, Un ja šī infrastruktūra nebūs pietiekami uzlabot, nu tad nekad nebūs iespējams izveidot šādu uh, savienojumu un piesaistīt tam investīcijas. Tur ir, piemēram, jāurbis cauri klintīm, cauri kalniem, nu tas ir ārkārtīgi dārgi un tas prasīs arī ļoti daudz laika. Nu, ja tu, jūs neesat droši, ka investīcijas kādā dienā neatmaksāsies, nu tad vispār labāk tam uzreiz atmest ar roku. Nu, piemēram, tad varētu jādomāt par preču pārvadāšanu uz Hamburgu. Tā. Sākumā man bija neliels problēmas ar kanāliem, bet es dzirdēju, tātad pārslēdzoties no viena tūkošanas kanāla uz otru, saka runātāji, tātad. Uh, runājot par šīm šaurajām vietām, par problemātiskajiem jautājumiem, par, par upēm un tīzu. Saba ir koridorā. Saba tur atrodas un tīsas upe tāpat. Jūs vaicājāt par Sērbiju. Sērbija ir īpašs gadījums. ja mēs runājam par projektiem, kuros vēlas iesaistīties Serbija no pašas pirmās dienas, viņi strādāja ļoti labi, viņi iesaistīja darbā arī NVO, arī vīdes organizācijas taisa taipā. Un, ja es to salīdzinu ar to, kas notiek Rumānijā, jā, Serbija patiešām uzvedās priekšzīmīgi bet mēs pagaidām nezinām, cik daudz līdzekļu varēs atvēlēt Serbijai. Bet visi tie projekti, pārobežu projekti, ja šeit būs līdzekļi no dalību valstīm, tad, protams, Sērbija varētu būt saņēmēja sarakstā, jo šeit ir šādi šaurās vietas, sašaurinājumi. Uh, kur ir iespējams sastrēgumi vai nav pietiekami laba infrastruktūra. Un, un jūs arī vaicājāt par horizontālo uh, tīklu. Mums patiešām ir nepieciešams šāds tīkls, un ja ir kāda valsts, eh, piemēram, kaut kur tīkla vidū, uh, kas negrib sadarboties vai negrib ieguldīt pietiekami daudz darba, tas radīs problēmas. Ja mēs runājam par Donavu. Donava ir tik gara upe. Piemēram, Nīderlandē mūsu, mums nav neviens upes, kas būtu garāk par 200 kilometriem, bet Donava ir gandrīz 3000 kilometru gara. Un vienmēr ir vērts parūpēties par to, lai arī dalību valsts savā starpā sastrādātos arī jaunās dalību valstis. Mēs uzskatām, ka Donau varētu būt e, ļoti, ļoti labs e, veids, kā pārvietoties pa iekšzemes ūdens ceļiem. Un jūsu priekšsēdētājs patiešām ir pārpratis ka dzelzceļi un uh, sauszemes ceļi netiek būvēti pa tādām, tā teikt, jūtīgām teritorijām. Kad es kādreiz biju ministre, neesmu nekad redzējusi nevienu dzelzceļu posmu vai lielceļu, kas, piemēram, neietu cauri arī kādai dabas zonai. Bet tas, protams, ir jādara pietiekami labi, cienot un saudzējot vidi, Mums eh, būs līdzekļi arī dzelceļām, būt, jā, jā, bet vienkārši ir jābūt ļoti saudzīgiem pret vidi, tajā pašā laikā nezaudējot arī šo praktisko pieskārienu. And, uh, at now, at... Un ja mēs runājam par Ungāriju, pagaidām Ungārija ar mums sadarbojas tāpat kā citas dalība valstis. Tātad tas nav bezcerīgi. Marinēs Kūkungs. Jūs uzdevāt jautājumu par šo meistarplānu, par koridoriem. Tagad mēs runājam par deviņiem koridoriem, tur, kur koridori ir kopā, piemēram, Vācijā ir seši. Mēs tikāmies ar Vācijas valdību un mēs eh, tātad uh, izstrādājam šo plānu attiecībā uz visiem koridoriem. Tātad, lai nav tā, ka es tagad aizvēršu jūsu koridoru, jo jūs aizvērāt manēju un tā tālāk. Uh, Mēs vēlamies visu koordinēt pēc iespējas uh, efektīvāk, un līdz šim tas ir darbojies pietiekam labi. Un koordinatorim ir jāparūpējas, lai koridori patiešām ir kordi, koridori lai šeit nekas netrūktu, lai šeit nebūtu tādu neizmantojumu posmu. Mēs vēl pagaidām nezinām, kādi projekti tiek izvērtēti. Izvērtēšanas procedūra notiek tieši tagad. Līdz ar mēs vēl neesam informēti, kuri projekti tiks apstiprināti. Nevar jums vēl neko pateikt. Bet tas būs mans pienākums, tātad pārliecināties gal galā, ka koridors ir izveidots. And Hungary, uh, as I said to you. Es jau kolēģim teicu, jūs kolēģim atbildēja, ka Ungārija ar mums sadarbojas. Nu, kurienes ņemt līdzekļus? Ir ten uh, tē līdzekļi, un tas ir tas finansējums, kas ir mūsu rīcībā. Tagad mūsu rīcībā ir 12 miljardi, un mums ir jāizvēlas projektu, ko īstenot par šiem līdzekļiem. Arī Rumānijā šie līdzekļi tātad tiek izmantoti no mūsu nodokļu maksātāja naudas, līdz ar to vēlamies, lai koridors būtu patiesi eiropeisks, nevis nacionāls. Maisnieks kundze, kādi tad ir šie top 5 projekti? Pajautājiet man to nākamā mēnesi vai arī rudenī jo katrs projekts, kas tiek izvērtēts, daudzi projekti ir ļoti labi, ir vērts tos īstenot, bet mēs joprojām neesam iepazinušies ar visiem, bet mums vēl arī jāpagaida otrs konkurs. Es domāju, ka tagad nevar vēl jums uz šo jautājumu atbildēt. Mēs esam sagatavojuši darba plānu, vienojoties ar dalību valstīm, jūs esat ar to iepazinušies tagadējā versijā, un mēs vienojāmies, kurus projekts apstiprināt, kuri mums patīk un kuri ir patiešām vērtīgi Eiropas līmeņa cienīgi projekti. Mēs eh, cenšamies panākt ko vairāk, izmantot pilnībā eh, Donalds eh, potenciālu Es domāju, ka, piemēram, pa ceļam no Rotterdams uh, ir iespējams doties uz vīnu, no vīni, un ja es būtu kapteinis, nu, ja man vajadzētu doties no Rotterdams uz uh, Konstanci, tad es uh, saprastu, kā kuģot. Priekšsēdētāj kungs, Krāmer kungs. Es domāju, ka jūs savu jautājumu neuzdevāt eh, kā priekšsēdētājs. Jā, protams, mēs nospraudīsim prioritātes. Un mums ir jāprūpēs, lai šie projekti būtu ar vislielāko pievienoto Eiropas vērtību. Ja mēs runājam par iekšzemes ūdens ceļiem, Tiem ir nepieciešams daudz mazāk līdzekļu nekā dzelzceļam. Un, domāju, noteikti ir iespējams e, parūpēties, lai būtu daudz, daudz vairāk e, preču, kas tiktu pārvadāts pa iekšzemes ūdens ceļiem. E, ņemot vērā arī to, ka ir e, daudz tādu jūtīgu dabas reģionu. Jūs teicāt, ka nav nepieciešama pagaidām šie iekšzemes ūdens ceļi. Gribēju jums uzdot vienu ļoti senu jautājumu. Nu, kas tad bija pirmais, vista vai ola? Kad varēsiet man atbildēt uz šo jautājumu, tad es jums atbildēšu par iekšējiem ūdens ceļiem. Pa Donau navigēja ļoti daudz uh, kūģu. Tagad šī nav vēl pati karstākā sezona, bet Tagad jau tur izskatās, tur ir eh, čum un muģ no kuģiem. Un uh, ūdens līmenis uh, tagad ir uh, pārāk zems, tātad tur var iesprūst, tagad uh, mēs nevaram to atrisināt. Un es uzskatu, ka mums nevajadzētu uh, Eh, sabojāt šīs iespējas, sabojāt arī Donavas sainovisko vērtību, un tad tā paliks eh, tā pati skaistā upe, kāda tā ir tagad izmantot visu tās uh, transporta potenciālu. Paldies! Paldies! Paldies par šo prezentāciju, paldies par jūsu sniegtajām atbildēm. Mēs, protams, turpināsim ar jums sazināties. Ja ir vēl kādi neatbildēti jautājumi palikuši, tad varam tos uzdot rakstiski. Un arī Gezina Maisner uzzinās, kāds tad ir šīs piecas prioritātes. Paldies! Paldies arī par apsveikumu man dzimšanas dienā! So, dann kämen wir zu unserem nächsten Tad äh, nākamā darba kārtības punkta izskatīšana. Laurens Jan Brinkhorsts, Eiropas koordinātors vidusjūras äh, koridoram. Brinkhorst kungs äh, dod jums vārdu. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I'm delighted to be. Paldies, priekšsādātāji. Man ir gandarījums būt atkal parlamentā, transporta komitejā. Uh, ar jums eh, runāt par eh, vidus jūras koridoru. Kopš pagājušā gada ir sācies jauns posms, ir sagatavots eh, paplašināts darba plāns attiecībā uz koridoru, ņemot vērā arī dažādos projektus, bet es te nerunāšu par tādiem vispārīgiem jautājumiem, jo, manuprāt, mēs kopīgi ar visiem koordinatoriem uh, vienojāmies eh, par to, par ko īsti runāt, un es eh, tā runāšu konkrētāk par šo vidusjūras koridoru, par kuru esmu atbildīgs turpmāko desmit minūšu laikā. Mēs esam veikuši arī pētījumu, tika veikts pētījums 2014. gadā par vidusjūras koridoru, un bija uh, patiešām ļoti auglīga sadarbības starp dalībvalstīm, Eiropas komisiju, ārējiem konsultantiem un es eh, vadīju šo sadarbību vairākos fórumos. Pirmajā attēlā jūs varat redzēt to, kas tad raksturo vidusjūras eh, koridoru. Tajā ir iesaistītas sešas dalībvalstis, trīs centrāla austruma Eiropā, trīs eh, rietuma Eiropā. Uh, un e, tā ir galvenā as dienvidos no Alpiem, tā tad tā iet pa vidusjūras reģionu Spānijā un tālāk e, arī pa Ungāriju, seko Spānijas un Francijas jūras robežām un e, iet tālāk caur Alpiem, turpinās Slovānijā, Horvātijā līdz pat Ukrainas uh, austrumu robežai. Varbūt vēl tikai dažas detaļas. Uh, garums ir aptuveni 3000 km, un tas arī varbūt sasaucas ar Eiropas dimensiju, ka tas sa savienots ar septiņiem, tātad savienojas vai kaut kādā veidā pārklājas ar septiņiem no astoņiem uh, koridoriem. Tātad mēs šeit nerunājam tikai par divpusēju dimensiju, te ir sasaista ar visu Eiropu un ģeopolitiskā dimensija šajā koridorā tā schēmā ir ļoti labi nolasāma. Vēl kāds būtisks punkts, kas bija minēts darba plānā, tātad šeit ir pārstāvēti 18% no ES kopīgā iedzīvotāja skaita un 17% no kopīgā ES IKP. Šeit mēs varam runāt par Lombardijas, Albu, Alpu, Katalānijas un Madrids reģioniem, Itālijā, Spānijā, Francijā un Es gribēju teikt, ka tā tad uz dienvidiem no Alpiem šis ir galvenais transporta koridors. Nākamajā uh, attēlā jūs redzat uzskaitīts dažādas kritiskos jautājumus, lai mēs varētu attīstīt šo koridoru. Mums ir jāatrisina daudz problēmu, lai varētu pietiekami ilgspējīgi izmantot infrastruktūras kapacitātu un, protams, ir jābūt arī pilnīgai sadarbspējai. Ja mēs runājam par infrastruktūras attīstību, vissarežģītāk to ir izdarīt tādās pārobežu punktos, jo eh, tehniskie parametri nevienmēr ir identiski un dalību valstīm ir jāsadarbojas un izskatās, ka tas ir tā kā. Mm, tas ir eh, kaut kas pilnīgi normāls un mums ar koordinatoriem ir jāsadarbojas un uh, Šeit ir jādomā arī par tādām pārobežu sekcijām, pārobežu stācijām, ir jābūt modernizācijas darbiem, un tas ir saistīts arī ar operatīviem jautājumiem. Daži piemēri starp uh, Franciju un Spāniju kopš 2013. gada ir ātrvilciens, bet uh, tas netiek pietiekam bieži izmantots, lai pārvadātu preces, jo izskatās, ka daudz preču pārvadātāji, daudz uzņēmumu joprojām uh, Um, savas preces labprātāk pārvadā pa veco vēsturisko dzelzceļa līniju, ņemot vērā arī uh, atšķirīgos sliežu platumus. Starp Franciju un Itāliju arī ir uh, dzelzceļa līnija jau vairāk kā simts gadus, kas tika uh, izveidota 1870. gadā. Un uh, Francijas uh, pusē tiek izmantotas nedaudz citādākas lokomotīvas un tieši tādēļ ir ļoti grūti panākt pilnīgu sadarbspēju. Un Lionas Turīnas jaunais savienojums šo problēmu varētu zināmā mērā atrisināt. Un mums jādomā arī par jaunām līnijām, kam ir jābūt pietiekami labi uh, sadarbspējīgām, lai savu kapacitāti varētu izmantot pēc iespējas labāk. Diemžēl kapacitātes ierobežojumi pastāv pilsēta vidēs, pie lielām metropolēm, arī runājot par reģionālajām, reģionālajiem maršrutiem un tā tālāk. Es gribēju pieminēt vienu konkrētu jomu. Tātad vilciens starp Montpellier un Perpiņānu Tad, kad būs uh, izveidot visi savienojumi starp Spānijas uh, ostām, uh, šai līnijai būs ļoti liela nozīme, lai arī varētu uh, saprast to, kāda, kāds, kāds eh, ir pieprasījums pēc šīs līnijas, pēc preču pārvadāšanas tieši Francijas dienvidos, jo kādreiz starp Montpellier un Mezē pilsētu uh, brauca ļoti daudz vilcienu vienu mēnešu laikā. Un jāsaka, ka šādu uh, eh, transporta daudzumu nevar pārvadāt tikai pa vienu eksistējušo līniju, tātad šeit ir jābūt vairākiem atzarojumiem. Jādomā arī par sadarbspēju. Uh, ir jāuzlabo arī dažādu transporta veidu izmantošana eh, viena maršruta garumā, jādomā arī par asīm, par eh, signalizācijas sistēmām, par eh, vilcienu vaguma, vagonu garumiem. Protams, eh, arī šīs vēsturiskās līnijas, kas pārsvarā tiek izmantotas eh, preču pārvadāšanai, tur ir jāmaina sliežu platums, lai tas būtu, lai varētu tā tad braukt, nobraukt pēc iespējas lielāku attālumu tieši ar vilcienu, jo citādāk uzņēmumi joprojām labāk izmantos maģistrāls un šosejas, lai pārvadātu savus preces, nevis dzelzceļu. Protams, jāizmanto arī iekšzemes ūdens ceļi un preču un pilsoņu pārvadāšana pa ceļu, protams, ir ekonomiski visai nelabvēlīgi, tāpat kā arī raugoties no vides e, aspekta. Priekšsēdētāja kungs TNT koridori domā tā, lai tie būtu uh, Uh, multimodāli. Tiek runāts arī par tās augtajiem pēdējās uh, jūdzes savienojumiem, lai varētu nokļūt arī līdz ostām, līdz lidostām un līdz uh, citām svarīgām vietām. Ir 13 lielas ostas un arī tām ir iekļautām šajā koridorā. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu arī nosaukt dažādas prioritātes manā skatījumā. Un tās ir piecas pēc skaita. Tā tad ir jāpilnveido trūkstoši esošās sekcijas, un jaunā līnija Liona Turīna būs tāds uh, ļoti svarīgs maršruts. Bez Lionas Turīnas savienojuma nebūs pietiekami laba savienojuma starp Eiropas austrumiem un rietumiem uz dienvidiem no Alpu masīva, un tas tādēļ, protams, ir jāpaveic pēc iespējas ātrāk. Tālāk. Montpellier, Perpiņānas, uh, savienojums arī būs ļoti svarīgs, lai izmantotu pilnu koridoru potenciālu un jādomā arī par labākiem saviedojumiem arī austrumu daļā šajā koridorā. Un e, šeit ir arī kohēzijas valstis, tādēļ arī transports varētu spēlēt nozīmīgu e, lomu kohēzijas veicināšanā. Un, protams, arī pilnīga interoperabilitāte ir viena no prioritātēm. Es runāju par uh, dzelzceļa sliežu platuma atšķirībām starp Spāniju un pārējiem Eiropas valstīm. Tālāk ir jābūt arī eh, labiem savienojumiem starp eh, iekšzemes ostām un jūras ostām ar eh, sauszemi, ar pārējo valsts teritoriju un Karls Finks. Uh, Ļoti daudz runā arī par ERTMS, to es tādēļ eh, te nepieminēšu. Jādomā arī par eh, pilsētu tīkliem, pilsētu mēzgliem, izmantojot visu infrastruktūru pilnībā, un ir ļoti, nu pat neiedomājami, ka šie pilsētu urbānie mēzgli joprojām ir uh, visai neattīstītā stadijā mūsdienās. Un, protams, ir jāmaina arī domāšanas veids Eiropā. Ir jādomā nevis nacionāli, bet eiropeiski. Un tikai tādā veidā varēs īstenot šos projektus un visam tādā veidā arī ir jānorisinās. Paldies! Danke sehr. Liels paldies, Brinkosta kungs, paldies par šo prezentāciju. Un tagad mums būs vairāk jautājumu. Jā, Senders kundze. Sí, gracias, presidente. Sí, yo... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sirsnīgs paldies Brinkost kungam par sniegto prezentāciju, par šo pirmo ziņojumu. <laughs> okay, sí. bueno, pues runātājs sāk vēlreiz. Paldies, Brinkhorst kungs, par sniegto prezentāciju šim ziņojumam. Te izskanēja ļoti nozīmīgas lietas, jūs pieminējāt arī šī projekta vienreizīgumu. Paldies arī par piedāvātajiem priekšlikumiem un iespējamiem risinājumiem šīm šaurajām vietām. Paldies! par eh, jūsu informāciju. Jūs teicāt, ka varbūt eh, mums šeit vairāk ir eh, jādomā tieši par to, kā dalībvalsts aizsargā savas teritorijas un pakalpojumu sniedzējus. Mēs šeit drīzāk esam perifērijā. Un mums bieži jāskarās ar daudzām problēmām, ja, lai nokļūtu līdz centram. Bet Pirmām kārtām, varbūt es īsti pareizi nevaru visu saskatīt, bet kartē jūs esat iezīmējuši problēmas. Cenšos izteikties konkrēti. Varbūt es pareizi visu nesaskatu jūsu kārtē, tāpēc varbūt neorientējos ļoti labi. Es redzu tādas gaišākas un tumšākas līnijas. Un šeit no Arhisieras uh, vidusjūras koridorā ir divi atzari. Viens uz dienvidu pusi un otrs uz uh, ziemeļu pusi Spānijā. Un te ir viens ceļš redzams līdz Seviļai. Tas ir upes ceļš un tur vajadzētu kaut kā vēl savienot Andalūziju ar austrumiem un šo savienojumu es neredzu. Almerija Jā, es redzu Mursijas. Iezīmēt Mursiju. Jā, tagad es redzu, bet kaut kur jābūt savienojumam Andalūzijā, no Andalūzijas arī ar austrumiem. Es atvainojos, ka varbūt kā īsti neredzu kārtē, bet es to neatrodu. Uzskatu, ka šāds savienojums būtu ļoti svarīgs. Un Gribu vēlreiz uzsvērt, ka tas ir viens no pamata aspektiem šajā koridorā. Tas te tiek savienota ar Hesieras osta, ar Madridi. Tā, tā ir tāda kā sausā osta, bet ļoti svarīga. Un tad vēl pastāv arī maršruts pāri visai vidusjūrēm. Un tad mans jautājums. Jūs minējāt, ka Spānijā ir tāda kā paradoks situācija. Mēs esam zeme, kas eh, dzelzceļa eh, jomā zināmā mērā ir izolēta. Baltijā varbūt ir līdzīga situācija. Varbūt šeit vajadzētu runāt par izolētiem tīkliem. Ir tīpaši, ja palūkojamies uz preču pārvedājumiem, tad mums šeit ir diezgan liela problēma. No vienas puses mēs vēlamies um, Mēs vēlamies tādus vilcienus, kas ļoti strauji brauc, kas pārvadā pasažierus, bet no otras puses mums ir šis uh, Spānijas tīkls, ko esam atstājuši preču pārvadāšanai, bet tad, kad nonākam līdz robežai, tad kaut kas ir jādara. Vēsturiski bija tā, ka abas robežu pārējas, kuras pastāvēja, Tur bija jāmaina eh, sliežu platums, kas jau izskanēja. Un mans jautājums ir tāds. Risinājums, kur mēs esam atradušie Spānijā, lai iegūt šos, šīs pārējas no vēsturiskās sliežu, no vēsturiskā sliežu platuma uz Eiropas sliežu platumu. Kādu risinājumu jūs šeit, ko jūs domājat par mūsu piedāvāto risinājumu? Jo Spānijā ir tādi reģioni, kur uh, šis risinājums labi tur darbojas, tīpaši pārēj no Katalonijas pārēj uz Franciju. Tomēr daudz uz šo risinājumu neraugās pozitīvi Un mums šī problēma joprojām pilnībā nav atrisināta, un es gribētu zināt, vai jūs atbalstat šādu risinājumu vai šādu tehnisku risinājumu mēs varam paturēt. Varbūt tas ir tikai tāds pagaidu risinājums. Tomēr mēs to vērtējam pozitīvi, un noslēgumā runājot par interoperabilitāti un modalitāti. Vai Eiropas eh, dienvidos pastāv problēma ar tuneļiem? Pastāv arī kāds vienkārši risinājums zemāki vagoni, bet problēma, diemžēl, ir tāda, ka uzņēmumi neatrod šādus zemākus vagonus. Mums vajadzētu šādu risinājumu apsvērt, domājot par intermodalitāti. Paldies! Tagad Dominiks Rikē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu teikt paldies par stāstīto Brinkhorst kungam. Un divi jautājumi ir tādi, kas man interesē it īpaši. Jūs pirmkārt uzsverāt to, ka ir liela interese un arī grūtības Perpiņa un Montpellier satiksmes gabalā. Uh, ir divas alternatīvas savienojuma iespējas. Viena gar piekrastu, bet uh, ir uh, problēmas ar vīdu un iedzīvotāju pretojas, un otrs ir kalnos Korbjērā, bet uh, 20 miljardi, man liekas, ir uh, um, pirmais vērtējums, un vai ir virzība uz priekšu, vai ir pieņemts lēmums, vai mm, problēma aizvien ir atlikta. Un otrs jautājums ir par Lionu Turīnu. Kad runāju par Lionu Turīnu, daudzi domā par tuneli, bet es drīzāk domāju par citu iespēju. Tātad ir divi jautājumi, kas ir aktuāli eh, pārtraukti. Apbrauktuve uh, dienvidu austrumos Lionai, un man liekas, ka tā ir atbalsts, to atbalsta Francijas valdība. 1 eh, miljards 600 miljonu izmaksas. Uh, Un tāpat arī Liona un tunelis pa ceļu, kas um, nav pat laban uh, akceptējams uh, veicamo darba dēļ. Un tas arī būtu aptuveni 20 miljardu vērts darba uh, aprēķina izteiksmē. Tātad 40 miljardu, kur tos rast, vai ir kaut kāda virzīšanās uz priekšu, vai ir kāds lēmums pieņemts arī kalendārs iespējams arī finansējums uh, šiem diviem segmentiem, kas ir absolūti nepieciešami, lai savienot Spāniju no vienas puses un savienojam ar Itāliju. Tāpat arī atbrīvojot uh, ziemeļu dienvidu Reinas ases daļu. Paldies tagad Massimiliāno Salīnī. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu jo tas, ko jūs šeit atainojāt, bija ļoti skaidrs. Protams, ka koridoram ir liela ekonomiska un sociāla nozīme, taču skaitļi ir satraucoši, tas statistikas dati, ko jūs minējāt, jo šī koridora nozīme ir ļoti eh, liela ekonomiskai un arī sociālai eh, līdzsvaratai attīstībai mūsu kontinentā. Un, ja paraugamies uz datiem, 60% šeit satiksmes apjomā un arī viss eh, cits, kas ir pārvadāts pa dzelzceļiem un mm, cita daļa pa um, autoceļiem. Tāpat arī jūs pieminējāt dažādus mēslu punktus, lai parādītu, ka pietrūkst savienojumu gan ar ostām, gan arī lidostām. Nu, jārunā arī ir par savienojumu ar lidostām. Šeit ir lielas izmaksas. Ir savādi, ja mēs paraugamies no otras puses uz pasažieru satiksmi, tad uh, sadalījums tiek ievērots uh, izņēma Slovenija, Horvātija. Šeit 15-20% pasažieru pārvadājumi ir šī daļa, taču nu, man liekas, ka ir ļoti savāda šī situācija dzelzceļā. Itālija, mēs, eh, mūs tiešām ļoti skar šīs problēmas. Mm, tieši savienojums starp Turīnu un Lionu šeit ir ekonomiska uh, liela nozīme. Tie 30% no uh, eh, importas, uh, 64 miljārdi uh, uh, importam un 84 eksportam. Tātad no Itālijas puses šī ekonomiskā interese Lions Turīns savienojumam ir ļoti, ļoti liela. Un tagad um, runājot vēlreiz par uh, šo uh, jautājumu, atsaucoties uz Rikē kunga teikto, pievienošu vēl tikai trīs nelielus elementus. Nu, varbūt arī ne, maz ne tik ļoti neliels, bet to ir jāsaprot kontekstā. Tātad pirmais savienojums eh, starp šo koridoru un Junkara plānu. Tās ir lietas, kas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Dzelzceļš, investīcijas, investīcijas vidusjūras koridorā. Nu, jautājums ir jāuzdod eh, uzreiz Junkara plāns šeit tiek atvērti jautājumi vai arī no nu, atbildes, vai dzelzceļa investīcijas vispār tiks atbalstītas, tas ir jautājums. Grūti uz to atbildēt šobrīd. Nu, padomāsim vēlreiz par šiem jautājumiem par savienojumu starp vidusjūras koridoru un Junkara plānu, un vēl jautājums um, pagarinājums. Jā, nu ir tāda hipotētiska iespēja visu vēl arī pagarināt, taču tam ir tieša ietekme uz līdzsvaru vidusjūras reģionā. Nu, kādēļ strateģiskajā loģikā mēs neraugamies runāt par šo uh, kanālu, arī Suetas kanālu jautājumu? Un pēdējais punkts. Un, protams, tas ir punkts par migrācijas plūsmām, kur tās būs īpaši masīvas. Un tātad jautājumi par politisko dimensiju investīcijām un tāpat arī tā būs vēl viena dārgā plūsma, kas radīsies, un līdz ar to jautājums, nu kāda pieeja būs visai šai vidusjūras reģiona attīstības politika. Paldies, tagad Rojas kungs. Thank you, Mr. President, Mr. Coordinator. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī koordinatoriem. Jāsaka, ka šeit ir milzīgs caurums šajā kartē. Es runāju par Rietumu Balkānu teritoriju. Un viens no galvenajiem komisijas priekšnosacījumiem, lai šīs valsts varētu iestāties Eiropas Savienībā, bija savienojamība, starp savienojamība. Un komisārs Hāns un komisāre Bulce pēdējā uzstāšanās reizē pieminēja ka galvenie ceļi, kas sasaista visas valstis, būs sasaistīti arī ar Eiropas tīkliem. Pirmajā, tad, kad tiks veikts pirmais TNT pārskats. Koordinator kungs, es jums gribēju pavaicāt sekojošo. Kā jūs varētu vispārīgi raksturot šo politiku, proti Rietumu Balkānu valstu e, eh, savienošanu ar koridoriem? Geogrāfiski tās atrodas Eiropas Savienībā. Otrs precīzāks jautājums koordinatoru kungām ir tāds. Kad būs gatavs pirmais TNT pārskats? Paldies. Danke sehr. Un jetzt Wim van der Kamp. Paldies, uh, Vins Vandekams. Priekšsēdētāji, liels paldies. Man jāsaka, ka īstenībā šim koordinatoram ir paveicies visvairāk, nu tik daudz skaistu pludmaļu šajā koridorā. Tā tad modālā pārēja. Jāsaka, ka parlaments atbalsta šo dažādo transporta veidu izmantošanu vai pārēju no vienu transporta veidu uz otru. Tālāk mēs to nosaucām par comodality un single modality. Paskatoties ar jūsu piedāvātiem skaitļiem, nu, es nezinu, ko tad mēs te īsti varam iegūt, kā jūs varat to visu ilustrēt, tā, tur ir jābūt konkrētai vīzijai, un jūs koridorā ļoti daudz eh, ceļu ir, automaģistrāļu, un lielais tunelis no Lionas uz Turīnu, tas ir milzīgs mega projekts Kas te ir iesaistīts? Mēs nerunājam tikai par līdzekļiem, mēs runājam arī par atļaujām un par kaitējumu, kas varētu tikt nodarīts videi. Vai par to visu ir padomāts un vai to varēs īstenot arī ieplānotajā laikā? Tālāk. Ķīniešu investīcijas. Vieni tās aplūko kā iespēju, citi kā draudu. Ko jūs par to domājat? Un varbūt tāds mazs uh, negāns jautājums - sadarbības starp franču un spāņu valdībām koridoru būvēšanā. Varbūt, ka tur varētu kaut ko uzlabot. Also auf freche Fragen gibt es bestimmt auch freche Antworten. Nu, uz tādām uh, izaicinošām atbildēm mm, dod parasti izaicinošas uh, atbildes uz šādiem jautājumiem, bet tagad Karina Dēlī. Dargie kolēģi un Brinkhorst kungs, paldies par jūsu prezentāciju. Tikko runā par Leonu Tirānu. Jums, vi, jūs visi smaidat. Tādēļ atgriezīšos pie šī ceļa Leona Turīna. Brinkhorst, es gribētu apstiprinājumu no jūsu puses. Šis tunelis 57 km. Vai jūs varat apstiprināt šodien, ka projekts kopumā maksās 26 miljardus eiro. 26 miljardus eiro. Tātad, ja mēs redzam, jā, es zinu, ko jūs man teiksiet, jā, nu pagaidiet, nu Eiropai nav jāfinansē viss projekts kopumā, tikai daļa no tuneļa. Un tad, kad es raugos uz to, ka ES var dot ieguldījumu 40% no izmaksām, šeit paliek aptuveni 12 miljardi vai vairāk. Nu, tikai tuneliem. Tātad pirmais jautājums, ko gribu uzdot um, Brinkhorst kungs. Kāda, kādas iespējas jūs izmantosiet, lai samazinātu starp konekciju, uh, starp savienojumu bāzi? Tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums ir, tātad, ja Eiropa. Uh, aizdod 40%, vai jums ir apstiprinājums no Francijas un Itālijas, kas eh, šodien ir ekonomiski ļoti sarežģītā situācijā? Vai šodien Francija kā Itālija vai eh, nodrošināt eh, finanšu saistības 60% apmērā? Tas ir otrs jautājums. Un tāpat jūs man sakat, es esmu par uh, modālo Eiropu. Nu, kas tad šeit ir pret to? Visi ir par to, lai uh, auto pārvadātāji um, būtu mazāk un vairāk satiksmes pa dzelzceļu. Visi piekrītam, taču projekti ir jāpabeidz. Kad beigsies šis uh, projekts vai jums ir kāda termiņa? 2030. gads, vai mēs gaidīsim, un šis jautājums par piesārņojumu tiks atlikts 2030. gadam, nu es šādu atbildību neuzņemšos, jo tas tad ir nākamās paudzes jautājums, un trešais jautājums, vai nav kādas citas alternatīvas, vai jūs neesat izvērtējuši citas alternatīvas. Uh, no mm, atkāpjoties no šīs, šīs slavenās Lions Turīnas savienojuma. Un trešais jautājums, vai Itālija un Francija šodien vēlas eh, konkrēti izmantot Junker plānu, lai finansētu šo projektu? Vai jūs mums varat tad konkrēti atbildēt? Un, un pēc tam, lai arī kāds būtu šis koridors, ir pamata eh, noteikums, to atgādina visi koordinātori, un manā skatījumā tas ir not nozīmīgs eh, noteikums, vai jūs uh, iesaistīsiet koordinēšanas darbā pilsoņus, kas ir visnozīmīgākais. Paldies, priekšsēdētājkungs! Paldies! Nu, es arī atgriezīšos vēl pie projekta, un proti no vienas puses pieredze, kāda ir bijusi ar citiem projektiem, un mēs jau arī iepriekš uzklausījām, prioritāts ir tas nozīmīgākais. Es dzirdēju, ka Francijas valdībā ir finansējuma problēmas, un tādēļ no Bordo uz Bilbao tiek atlikts nākamajā laikā to nebūvēs, jo Francijai nav, nav, nav naudas. Uh, Francijas revīzijas palāta teica nevis 12 miljardus, bet 26 no turienes uz Lionu ceļš Monti un Lāns tikās. Nu, 14 miljardu vairāk, nu, tas nekas 40% maksās ES. Tas, ka mums nav tik daudz naudas, tam nav, nevi, tam, par to neviens neinteresēs. Tunels esot tam nozīmīgākais, bet varbūt, ka ir nozīmīgāk Kas savienojumu Bordo Bilbao, man skatījumā, ir nozīmīgāks jautājums. Eh, Francija ir plašāku soli devus savienojot eh, dzelzceļa tīklus. Eh, Spānijā situācija nebija tik veiksmīga, bet tagad ir spērts vēl solis uz priekšu, un tas manā skatījumā ir nozīmīgāks. Otrkārt, jūs teicāt Liona Turīna. Ajāla Senders kundze runā, nav mikrofons ieslēgts. Mēs Bilbao bijām, jā, es to zinu un trīs stūrs uh, uh, pie Atlantijas okeāna ir uh, izmantots krāvu pārvadojumam un uh, dzelzceļa platums ir atbilstošs. Jūs teicāt, ka tas ir vienīgais šāds dienvidu uh, savienojums, uh, ir iespēja pie uh, um, piekrasts un ir taču arī uh, eksistējošais dzelzceļš. Liona ar Turīnu ir savienota ar dzelzceļu, to taču varētu atjaunot. Taču, ja uh, jauna izbūve ir 14 miljārdus dārgāk, nu taču jāveic ir vēl viena analīze, varbūt, ka būtu efektīvāk. Uh, rekonstruēt esošo savienojumu, kas būtu ātrāks, uh, efektīvāks, jo ja šis tunels būs pēc 30 gadiem, nu tad es ceru, ka mēs visi ilgi dzīvosim, taču nedomāju, ka mēs to varētu vēl izmantot. Nu, ko tad mēs darīsim ar naudu? Mums jānosaka prioritātes, un es gribu teikt, kur pietrūkst naudas Eiropā ir, piemēram, no Hamburgas caur Berlīnu, Breslau, Katovicu un Krakovu dzelzceļa savienojums, ļoti skaists koridors. Uh, 50 km pietrūkst no Kodbus līdz Polijas robežai. Mums būtu nepieciešami 100 miljoni, lai tur ietaupītu divas stundas braukšanas laikā un būtu koridors. Un vienlaikus Vācijā, nu, lai mums būtu Vācu, piemērs, 10 miljardus Štutgartē, lai ietaupītu 30 minūtes. Tādēļ mums jāuzdod jautājums, nu ko tad mēs iegūstam uh, ar šī tuneļa būvi, cik daudz laika, cik ilgi tas uh, tam būs nepieciešams, varbūt kā alternatīva jāmeklē. Vai tādas ir? Gribu zināt par to. Un vai ir pētījums pēc Francijas revīzijas palātas apstiprinājuma, ka nevis 12, bet 26 miljārdus tas maksāts? Uh, vai šīs alternatīvas ir pārbaudītas, un tad vai aizvien vēl kādēļ pamatojumi, kādēļ jūs paliekat pie šī projekta. Jūs dzirdējāt daudz kritisks jautājums, arī tādus, nu, uf, negribu teikt nekaunīgus, bet apmēram tādus jautājumus varat sniegt atbildes. Tagad jums vārds. Man vienmēr ir prieks uh, uzstāties Eiropas parlamentā. Es kādreiz biju deputāts, un man pat ir vēl 94. gada caurlaide, un, un tagad parlaments ir kļūst tā, par tādu kā cietoksni, te ir iekļūt aizvien grūtāk. Nu labi, man kā koordinatoram par to nav jāsaka nekas, bet es gribēju vaicāt, nu vai tiem, kas šeit tiek aicināti, nevarētu uzlabot. Uh, piekļuvu parlamentam, jo man 25 minūtes bija vajadzīgs, lai šeit iekļūtu. Nu, un es pat nebaidos iedomāties, cik daudz laika tas aizņem parastiem mirstīgiem. Nu, jā, nu kā tad ar caurskatāmību? Bet es domāju, jūs esat vienmēr ļoti tieši runājot atklāt valodu priekšsēdētāji kungs. Tas mani iedvesmo. Pirmām kārtām atbildot uh, Sanders kundzei Domāju, ka varbūt man vajadzētu pat viņai atbildēt rakstiski. Tās karte, kas ir jūs priekšā ļoti vispārīga. Ja jūs būtu redzējuši darba plānu, tas ir daudz, daudz detalizētāks. Un es godīgi sakot, nezinu no galvas, kur ir eh, eh, šis mazais savienojums, ko jūs minējāt Andalūzijā. Un, eh, protams, es esmu atbildīgs par vidusjūras uh, koridoru. Es runāju šeit par tādu strateģiskāku nozīmi un Madāli kundze runāja par strateģisko dimensiju un, protams, ja ir kādas, eh, ja būs kādas šaubas eh, darba plānā, es jums atbildēšu rakstiski, jo domāju, ka jūs esat pelnījusi pēc iespējas vairāk informācijas. Tālāk runāt par sliežu platumu. Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Spānija ir darījusi visvairāk, lai adaptētos visai Eiropas situācijām, ņemot vērā dažādas strateģiskos iemeslus. Es vēlētos atbalstīt uh, Spānijas pozīciju, ja mēs te runājam arī par uh, savienojumiem Pirenejos. Jūs esat uzlabojuši gan sliežu platumu, gan arī eh, sliežu šo dziļumu. Es domāju, ka jūs esat paveikuši patiešām daudz. Vai tas nozīmē, ka mēs varam uh, pazemināt uh, tūneļu augstumu? Nu, es nezinu, vai es jums tagad varu uz šo jautājumu atbildēt. Es neesmu inženieris. Mums patiešām. Uh, Eh, tas ir jāizpēta pamatīgāk, bet iespējams, ka tas nebūs pareizais risinājums, jo būs jau arī iespējams te konteinerus pārvadāt pa sliedēm un dienvidos eh, uz Alpiem ir 300 koridori starp Nicu un Dženovu un tie ir tādi apaļi koridori un lai varētu uh, tos adaptēt, lai pa tiem varētu tāds kantains konteinerus pārvadāt, nu tas izmaksās ārkārtīgi dārgi. Par eh, Spānijas tuneļiem es neko nevaru pateikt, bet es iepazīšos ar nepieciešamo informāciju un, ja varēšu, jums centīšos pēc iespējas labāk atbildēt. Protams, mums ir jāveido dialogs un atbildēšu jums tātad rakstiski. Pikē kungs. Rikē kungs vēlētos jums atbildēt franču valodā, bet man šķiet, ka tas būtu diskriminējuši pret citiem, tādēļ turpināšu vienu angļu valodā runāt. Bet jūs varat runāt, kurā valodā vēlties, saka priekšsēdētājs. Jā, jā, bet es atceros, ka ministru padomē pirms daudziem eh, gadiem runāja citā valodā, un eh, citi teica, ka, nu jā, holandiešu valodu jums jāizmanto kā ministram, bet, nu, pēc tam es esmu īstenībā pielāgojies citām prasībām. Perpiņana Mumpeljē. Priekšsēdētāja kungs, atbildot arī Kē kungām, teikšu tā, nu tas ir Franču valdības ziņā pielāgot šo darba plānu. Uh, Mēs darba plānu esam sagatavojuši no savas puses, to pieņēma visas dalību valstis, visi NVO, visas interesētās puses un reģioni. Viņiem uh, tas ir jādara. Es nevaru šeit nekādas alternatīvas piedāvāt Perpiņanai Montpellier. Un es esmu vienīgi nobažījies, ka pēc Lionas Turīnas koridora un attiecībā uz Montpellier Perpiņanu es eh, strādāšu ļoti rūpīgi un tātad parūpēšos, lai arī citas asis tiktu pabeigtas. Un ja šī as ir strateģiski svarīga Spānijai, lai tā būtu labāk savienot ar pārējo Eiropu, tas patiešām ir no svara. Un ir jāapzinās, cik svarīgi strateģisks ir šis uh, vidusjūras koridors, jo tas ir sasaistīts ar septiņiem no astoņiem pārējiem lielajiem koridoriem. Un tas, protams, attiec arī uz Perpiņānas Montpellier savidojumu. Savienojumu varu atbildēt Rikē kungam, lūdzu painteresējieties Francijas valdībā, kas tur notiek, cik tālu viņi ir pavirzījušies, un pēdējo astoņu gadu laikā ir bijis dialogs starp Itāliju un Franciju, un drīz arī uzsāksies dialogs starp Spāniju un Franciju. Ja? Bet, nu, jā. Priekšstādātāja kungs, uz jūsu, atbildā, uz jūsu jautājumu atbildot, man vajadzēs veselu pusstundu, nu man tagad uz pāriem jāatbild ļoti ātri. Tikai pusstundu pārveicā priekšstādātājs. Ja mēs runājam par Lionu un asi starp Lionu un turi, uh, tuneli, uh, Jums tur ir pilnīgi taisnība, Rikē kungs. Tad, kad tunels būs uh, pabeigts, es ceru, ka vēl piedzīvošu šo dienu. Nu, un uh, Kārim Delī tad varbūt būs pusmūžā, un mums ir jānoskaidro, kā tas reāli darbosies, bet mēs esam, protams, domājuši arī par uh, šiem pārējiem savienojumiem, par pārējiem asīm, bet pagaidām nevar to komentēt. Es augstu vērtēju Salīnī kunga jautājumu par un Itālijā ir nomainījušās vairākas valdības, un mēs piedzīvojam pretestību gan no labējiem, gan no kreisajiem. Jūs pieminējāt arī Jungera plānu, un Junkera plānu daļēji finansējam no transportam atvēlētā budžeta. Es domāju, ka man par to būs vēl jādiskutē ar saviem kolēģiem, un es domāju, ka Junkera plāns būs ieguvējs, ja šis koridors uh, tiks īstenots, jo, protams, attīstība investīcijas veicina arī uh, labākas transportēšanas iespējas un labāku infrastruktūru. Par Suecas kanālu runājot, man liekas, to pieminē arī Vande Kampa kungs. It sevišķi vidus jūras reģions šeit var būt milzīgs ieguvējs. Manuprāt, Es tagad eh, ne, nerunāšu kā komisijas pārstāvis, jo Suecas kanāla investīcijas, nu tas neatiec uz šo ziņojumu, tā ir tāda strateģiska dimensija. Ja jūs dodaties no Ķīnas uz Eiropu un ierodaties kādā no vidusjūžu reģionu valstīm, vai jums ir jānosūta preces uz, eh, piemēram, kādu no, no Spānijas reģioniem, nu tas prasīs 3-4 dienas. Uh, Tādēļ vajadzētu uzlabot, eh, protams, arī visu uh, ostu infrastruktūru vidusjūras reģionā. Diemžēl pagaidām tas tā nenotiek. Kopīgi ar manu kolēģi mēs centīsimies organizēt uh, tikšanos ar uh, pieciem piecām ostām, kas atrodas vidusjūras reģionā, ar piecu ostu pārstāvjiem - Venēciju, Turīnu, Rieku un vēl divām citām ostām. Uh, Mēs domājam, ka pateicoties tam, eh, šīs ostas varēs labāk sadarboties, veidot šīs atzarotās asis, nodrošināt labākus savienojumus. Tas patiešām visā koridorā būs ļoti eh, būtiski. Un jāsaka, ka uh, Adrijas jūras ziemeļdaļā sadarbības starp dažādām ostām vispār nenotiek. Es ceru, ka parlaments mūs atbalstīs un jūs varēsiet eh, norādīt uz to, cik strateģiski nozīme ir Ķīnas eksportam un investīcijām. Eiropieši no tā var iegūt. Es domāju, ka arī Ziemeļadrijas ostas šeit ir ļoti nozīmīgs, ja sevišķi domājot arī par Ķīnas perspektīvu. Priekšsēdētāji, 5 minūtes vēl. Es gribu arī atbildēt jums un eh, Karimai Delī. Bet Tagad vēl ļoti, ļoti īsa atbildi kolēģim no Horvātijas. Jūs esat jaunākā dalība valsts. Horvātija ir iekļauta manā koridorā un tagad es vēl neko vairāk nevaru teikt, bet es ceru, ka drīz došos uz Rieku un es biju arī Zagrebā. Uh, Un es domāju, ka šis uh, savienojums starp um, Ungāriju, Horvātiju un Sloveniju ir bijis izcils. Mēs esam tikušies ar visām trim valstīm, kas ir kohēzijas valsts, un uh, Horvātija šeit var spēlēt ļoti nozīmīgu strateģisku lomu. Es nevaru neko komentēt par Serbiju un Melnkalni, bet Es atceros, ka Rieka bija Habsburgu impērijas eh, galvenā osta. Nu jā, tā varbūt tāds, eh, tāda neliela vēsturiska atkāpe, kas tikai pierāda, ka jūsu valsts ir ļoti svarīga. Un Fanta Kampkungam neteikšu neko vairāk, bet gan tikai to, ka mums jārunā par single modality un comodality. Mēs eh, iespējams esam vienās domās par to, nu bet priekšsēdētāja kungs man te tagad ierobežos. Uh, es jums un uh, Karimai Delī varu atbildēt, ka tam ir ļoti strateģiska nozīme. Godīgi sakot, es īsti nesaprotu, kādēļ, kādēļ Lionas, Turīnas, As strateģiskā dimensija netika pieminēta strateģiskajā dimensijā, eh, netika pieminēt šajā uh, prezentācijā, ja mēs runājam par Spāniju, Itāliju un citām valstīm, Lija un Turīna ir uh, panākumu ķīla uh, strateģiskai dimensijai. Uh, Es šādu argumentu nekad neesmu dzirdējis, bet jūs izaicinājāt mani runāt eh, tādu atklātu valodu. Nu, kādēļ tad jūs to nepieminējāt? Protams, šeit ir finansiāli jautājumi, citi jautājumi. Es jau astoņas gadus esmu koordinators, bet būtu tikai godīgi padomāt par strateģisko dimensiju no Eiropas perspektīvas. Karīma Delī kundze, jūs esat Eiropas parlamenta deputāte. Vai tad jūs neinteresē tāds kopīgs uh, spāņu, franču un citu valstu kolē, tunels, koridors? Tālāk par finansējumu. 5. jūnijā pirms neilga laika Es, protams, uh, vienmēr ar prieku jums par to stāstīšu. Tad 5. jūnijā divas valstis ir sniegušas atzinumu, es tagad to nosaucu rapport de certification, kas atbalsta to, kādi ir aprēķini, tātad tas apstiprina, kādas varētu būt izmaksas aprēķini, kas attieksies uz projektu galējo īstenošanas fāzi. Tātad komisija finansē 40%, mēs joprojām vēlamies iepazīties ar konkrētām detaļām, ceram tās saņemt jau īsā laikā, un īpašā uh, komiteja, ko sagatavoja Franču un Itāļu valdība, uh, jau ir veikus aprēķinus un. Un šeit minētie miljardi, nu es varētu teikt, ka tie ir uh, paķert aiz matiem, paķert no gaisa. Un ziņojumā ir arī teikts, ka rakšanas darbi sāksies 2017. gadā. Uh, tiks eh, noslēgti 2028. 29. gadā, ne jau pēc 30 gadiem. Te nav nekādu alternatīvu. Priekšsēdētā es teikšu jums arī bez aplinkiem. Nesalīdziniet Bordeaux, Bilbao asi ar to, kas uh, attiecas uz 3000 km garu uh, dienvida rietum asi. Es ceru, ka jūs saprastīsiet šīs dimensijas. Kādēļ neizmantot esošo eh, vēsturisko līniju? 1870. gadā eh, tika izveidot šis vēsturiskais savienums pirms gandrīz 150 gadiem. Ir nepieciešams nomainīt trīs lokomotīvas, lai nobrauktu mazu ceļu posmu, nu tādēļ šie vēsturiskie savienojumi nav pietiekami efektīvi. Es gribētu uh, Karimu Delī un Krāmeru kungu domāt moderni, domāt mūsdienu kontekstā. Tas savienojums, kas tika izveidots 1870. gadā, nevar atbilst mūsdienu standartiem. Tieši tādēļ ir jāpadomā finan ar finansēm viss ir kārtībā, divu valstu valdības ir uh, izveidojušas struktūras, 150 cilvēku Šamberī jau dara savu darbu, divas valdības to rīcībā ir daudz dažādu komponentu, tātad valdības Itālijā un Francijā ir vienojušās par konkrētiem pasākumiem, neskatoties uz Krāmer kungu un Karims Delī kundzes iebildēm. Paldies! Paldies! Paldies par ļoti interesanto stāstījumu un ļoti interesantajām atbildēm. Tikai trīs piezīmes noslēgumā. Valoda Eiropas parlamentā. Tas taču jums vēl jāzina, kā bijušajam deputātam. Valodas ir ļoti nozīmīgas. Katrs var runāt dzimtajā valodā un ja jūs kritizē, ja, ja jūs atbildi franču valodā vai uh, flānu valodā, Mēs vienmēr to aizstāvēsim, lai Eiropas nodokļu maksātāji jūs redzat visus tulkus, un mēs viņus finansējam, lai jūs varētu runāt tajā valodā, kādā vēlties. Nākamreiz ievērošu to. Otrais punkts. Otrais punkts - finanses. Finanses eh, Eiropā mums ir plāns, taču es nezināju, ka Francija un Itālija ir izstrādājuši plānu, kā nākamo 20 gadu laikā tās finansēs to. Tas ir otrs. Uh, Un trešā lieta - strateģiskā nozīme. Es teicu, ka tas ir nozīmīgi, bet alternatīvas par tām es gribēju runāt. Nu labi, paldies noslēgumā un sirsnīgs paldies. Mēs tiksimies un visdrīzāk šajā sasaukumā vēl kādreiz. Un visu labu un lai jums veicas turpmāk strādājot. Paldies! Yeah. Ars nachher. Nein, wir. Je viens chez vous, je viens chez vous. Je parle en français. Also. Nu, tā tad. Dāmas un kungi, tagad turpināsim vēlreiz pēdējais punkts darba kārtībā un trešā sēde, kas mums ir šonadēļ. Un šeit ir prezentācija par īpašo Eiropas revīzijas palātas atzinumu par ES finansētām reģionālām lidostām. Un es iepazīstināšu uh, Žoržu Pufankungu Viņu pavada Luks Težon, kas ir darba vadītājs, un tagad dodu vārdu Žoržam Pufāna kungam, un ļoti priecājamies jūs šeit uzklausīt, un ar lielu interesi sekojosim jūs teiktajam. Paldies, paldies, labdien, dāmas un kunga transporta komitejas deputāti, paldies uh, Mihēlam Krāmera kungam par 2015. gada uh, janvārī izteikto aicinājumu, lai mēs varētu ierasties un uzstāties transporta komitejā. Un um, uh, šis ziņojums uh, tika publicēts 2014. Um, gada decembrī, uh, decembrī revīzijas uh, palātas mājas lapā. Tas ir ziņojums par um, lidostām, kas ir stre, as, fins, finansētas no ES fondiem. 2,3 uh, <coughs> pilsoņi izmanto vairāk nekā 500 uh, lidostas uh, kopumā. Vairāk nekā 80% no Eiropas uh, lido, uh, sabiedrība izmanto lielās lidostas, 4% izmanto reģionālas lidostas, un šis sektors nodarbina tieši vai netoši vairāk nekā miljonu strādājošo. Lidostas un lidsabiedrības eh, iemaksāsim 40 miljārdus eh, eiro eh, NKI audita laikā par um, struktūru Revizijas palāta izvērtēja to, vai investīcijas, kas ir veiktas, ir pamatotas, vai uh, darbi ir pabeigti termiņos un, kas ir noteikti, vai šīs infrastruktūras ir izmantotas. Mēs tāpat izskatījām jautājumu, vai šīs investīcijas ir novedušas pie pasažieru skaita pieauguma vai pakalpojumu uzlabošanas. Ļoti būtisks jautājums, ko mēs uzdevām audita laikā, ir uzzināt, vai ES finansētās lidostas ir finansu izpratnē veiksmīgi strādājošas vai rada darba vietas. Lai uh, saņemtu atbildes, mēs izkontrolējām 20 lidostas piecās dalībvalstīs - Spānijā, Itālijā, Grieķijā, Igaunijā un Polijā. Tās ir saņēmušas ES finansējumi uh, 666 miljonus eiro no kohēzijas fondiem. 460 miljonu eiro uh, ir uh, par šo eh, summu ir veikts audits. Un esam konstatējuši sekojošo. Pirmkārt, vai bija nepieciešamība? Lielākajā daļā bija nepieciešams attīstīt uh, infrastruktūru. 14 lidostās uh, eh, lidostas un termināļi ir uh, izbūvēti, lai novērstu problēmas, kas ir sagaidāmas. 14 uh, lidostām vajadzēja jauns. Uh, terminālus. Taču divu um, uh, lidostu finansējums 11 miljonu eiro nebija nepieciešams. Uh, bez tam puse no pagarinājumu uh, skrejceļiem un novietošanas vietām nebija pamatot trīs gadījumos kopumā Deviņos no 20 pārbaudītām lidostām viens vai vairāk projekti nebija liederīgi, tie ir 28% no 129 miljoniem eiro. Es atbalsta maksājumos, kas ir uh, lidostās, kas tika pārbaudīta. Otrakārt, vai viss tika izbūvēts kā paredzēts? Mēs konstatējām, ka visi projekti izņemot dažas ir pabeigti, taču bija novēlošanās izbūvē un nodošanā. 17 no 20 lidostām, kas ir pārbaudīts. Vidēji 23 mēneši. Tāpat deviņās lidostās tika maksāts vairāk 95,7 miljonu eiro, pa, eiro, kas ir paredzēti budžetā. Vai ir piemēroti izmantot līdzekļi desmit termināļos mazāk uh, pasažieru nekā references skaits uz, uh, reģinot uz gadu un kvadrātmetru? lidostā. Četras uh, no 20 lidostām nesasniedza uh, nepieciešamo uh, apjomu. Nu, tas nozīmē, ka ne realizējums, ne plānojums šis darbs bija, un daudz kas tika pārāk optimistiski plānots attiecībā uz pasažieru skaitli nākotnē. Un bez tam mēs uh, noteicām, ka Tikai četri no lidostu pagarinājumi, eh, no skrejceļa pagarinājumi bija reāli nepieciešami, un pārāk liela kapacitāte tika radīta vairākos uh, lidostās, proti 11 no auditētajām. Vairāk nekā pusi, 55% no uh, fondiem, proti 255 miljonu eiro, tika izmantots uh, izbūvējot infrastruktūru, kas, nav ne, kas ir ne, pārāk liela. Ceturtais, mēs varam apstiprināt, ka lielākā daļa no infrastruktūras, eh, kas ir eh, izbūvēta, eh, izmantojoties fondus, un no tiem 38 miljoni ir izmantot tādas infrastruktūras izbūvē, kas netiek izmantot. Piektkārt Ja mēs runājam par izmaksu un efektivitātes attiecību, tad jāsaka, ka projektus nevajadzētu realizēt, ja izmaksas ir augstāks par ieguvumiem. Mēs salīdzinājām izmaksas attiecībā uz papildus pasažieriem un raudzījāmies, kāds ir skaitlis dis no 11 lidostām atbilda plānotajam. Uh, vienam, vienai lidostai pat uh, bija uh, labāki rezultāti nekā plānošanas fāzē. Septiņās lidostās uh, izmaksas, lai papildus pasažierus piesaistītu, bija divreiz vairāk nekā plānot. Sestkā, sestkārt, vai lidostas ir efektīvi izmantotas? Un lai noteikti to mēs izanalizējām finanšu datus, tātad četri. Uh, ir rentabli projekti. Mēs eh, sagaidām vidējā termiņā veiksmīgu izaugsmi. Septiņas lidostās ir uh, zaudējumi no 2007. līdz 2012. gadam, un tāpat mūsu analīze parāda to, ka lidostas, kurās ir mazāk nekā 5000 pasažieru, uh, 130 eiros pasažieru uh, eh, zaudēja uh, aprēķina laikā. Tāpat tās ir mazas lidostas, kurām ir grūti finansēt uh, savas uh, aktivitātes, ja nav publiska finansējuma. Septītkārt, kādi ir uh, izmeklēšanas rezultāti. Tātad mēs konstatējam, ka 10 no 20 auditētajām lidostām ir sasniegušas plānoto pasažieru skaitu no 2007. līdz 2013. gadam, uzlabojot pakalpojumus. Uh, Iegums ir limitēts darba vietu un e, ekonomiskās izaugsmas jomā. Taču tie ir labi iemesti, lai investētu lidostās. Um, Sociāla-ekonomiskās priekšrocības ir, um, nav, nav mērāmas šādā izpratnē. Un bez tam jāsaka, ka no papildus darba vietas ir radītas pateicoties ES finansējumam lidostās. Un uh, galu galā jāsaka, ka Nu, nav tādas um, tiešas saiknes starp jaunām darba vietām ar ES finansējumu, eh, bet tikai četrās lidostās šie skaitļi ir pārliecinoši. Un kādi ir pamat iemesli šiem faktiem konstatētajiem? Tātad. Tas ir detalizēti parādīts ziņojumā, taču, nu, ja īsi, tad var apkopot sekojoši. A. Pārāk optimistiski vērtējumi par iespējamo pasažieru skaits. B. Pārāk daudz uh, līdzīgu lidostu tuvu šīm lidostām. C. Trūkstoši koordinācijas starp dalību valstīm tad, kad tiek pieņemtas in, lēma par investīcijām tikai piecām dalību valstīm bija ilgtermiņa stratēģija, lai attīstītu um, infrastruktūru lidostās. D Mums bija uh, zināmi dati par to, kas ir noticis, un komisija arī ierobežota informācija. Ja jārunā par komisijas skatījumu, tad jāveido i globāls skatījums, kāds ir ES investējumam lidostās vispār. Ir jākonstatē, ka komisija īsti nezinu, kas saņem uh, finansējumu, ne uh, kāda summa tiek piešķirta, un tas ierobežo uh, iespējas pārbaudīt. Kādi ir mūsu uh, ieteikumi? Tātad uh, mēs iesakam divas lietas. Pirmkārt, ierobežot ES dotāciju nākotnē. Komisijai vajadzētu raudzīties uz programmēšanas periodu projekto, projektiem 2014. un 2020. gadā. Uh, Un tāpat arī e, jāskatās, ja es dalībvalsts e, piešķir finansējumu, tad tikai tādām lidostām, kas ir finansiāli e, pamatots investīcijas gadījums, un tad investīcijai jābūt korektai un vērtīgai. Tas ir jāraugā, tas jāskata komisijas operacionālajā plānā un noslēgumā. Lai uh, iz, uh, lai neinvestētu dubulti un uh, izvairīties no nekoordinētas darbības investējot lidostās, dalību valstīm ir jāpieņem li reģionālo, nacionālo un pārnacionālo lidostu attīstības uh, plāni, kas būtu koherenti un noslēgumā. Gribu teikt paldies par iespēju prezentēt šo uh, prezentāciju. Tagad doš, dodu vārdu Lukam Otonam, kas papildinās datus par audita metodoloģiju. Lūdzu. Mani sauc Luks Tjuns, es esmu darba vadītājs šim auditam un tikai īsi parādīšu pāris uh, slīdītas, lai novērstu nesaprošanos, kāda būtu iespējama, jo dažkārt mums likās, ka diskusijās nu, bija tāda nesaprašanās tātad par uh, aptvērumi. Ja jums ir kādi specifiski jautājumi, tad uh, atsevišķām lidostām, protams, uzdodiet to, bet es uzdošu tādus vispārējus skaidrs. Tātad pirmkārt aptvērums, kā jau teicu, piecas dalību valsts un aptuveni 90% no uh, naudas eh, tiek 20 eh, eh, lidostās dots. Tātad mēs pārska, pārbaudām 8 Spānijā, 5 Itālijā, 3 Grieķijā, 2 Polijā, 2 uh, Igaunijā. Ja visu skatītu, tad 11 būtu uh, Spānijā, tātad mēs nedaudz liminēj, limitējām šo aptvērumu Spānijā pašā. Nākamais ir, kā mēs iz, izvēlējāmies lidostas. Tātad tie, tā bija specifiska metodoloģija mūsu palātā. Mēs skatījām četras līmeņus. Pirmkārt, kohēzijas pr programmu pr audits tiek veikts, tāpat arī komisijas menedžments. 2010. gadā mēs redzējām, ka tas nav pārāk uzticams, un mēs gribējām novērst šādu situāciju. Otrkārt, mēs gribējām uh, piecas um, uh, izvēlētas nejauši, un uh, tā tad seši lieli projekti no kohēzijas fondiem šajās valstīs, tas bija otrs kratērijs, tāpat arī lidostas ietvērām. Un tāpat es varu dot jums uh, datus par jebkuru no tām, jo es vēlties, taču mūsu jautājumi bija. Uh, sekojoši, vai investīcijas bija nepieciešams, labi pārvaldīts otrkārt un uh, izmaksa efektīvas attiecībā uz rezultātiem. Vai tie ir izmantoti, vai ir sasniegtie rezultāti, eh, vai arī anticipētie rezultāti. Nu, o, pavisam īsi. Jā, es gribēju nedaudz paskaidrot. Uh, pāris jautājumus arī par krīzi runājām, jo pie, kad mēs runājām par krīzi un uh, ierobežoto ietekmi, divas slīdnītes, jūs redzat, prezentācija nav perfekta, no labās puses jūs ne īsti labi redzat, ko mēs domājam, taču tā tad um, melnā līnija, grūti to saskatīt. Uh, Šīs ir piecas dalība valsts un visas lidostas, kas ir uh, auditētas. Uh, Polijas uh, lidostas uh, lilā uh, uh, slīdne aug, oranžā Igaunijā 2009. gadā Erestonijā problēmas šeit līkne krīta. Un pamat vēstījums 2008-2009. gads pēc tam nav nekādu tādu um, krīzes ietekmēta efekta, izņemot zilo 2011. gads banku krīze Spānijā. Tas ir vienīgais izņēmums. Nākamais. Man liekas, ka ir nepieciešams audits tehnoloģiju infrastruktūrai šeit Nu, nākamais pasažieru plūsma šeit trīs līknes. Pirmā melnā visas 27 dalībvalstu lidostas plus 6% no 2007. līdz 2013. gadam zaļā ir visas lidostas piecās dalībvalstīs un zilā 20 pārbaudītās lidostas. Un skaidrs ir tas, ka uh, fondi ir piešķirti lidostām, kas ir vismazāk efektīvi, nu, vismazāk snie, labu sniegumu devušas. Nākamais atbild uz pirmo jautājumu. 13 no 18 eh, lidostām ir pārklājuma eh, punkti. Mēs izskatījām tādas lidostas, kas ir, nu, kā vienīgās eh, teritorijā La Palmā, piemēram, salās un salu teritorijām, izmantojam Eurostat datus, tie ir pēdējie pieejošie dati, un tāpat arī izskatījām pārba pārbaudotās diskusijas. Runājot par menedžmentu, maz kas ir sakāms, papildinot to, kas ir jau bijis teikts, un uh, projekti ir. Uh, domāti, lai izdotu naudu un nevis uh, mainīt situāciju. Tad vismaz divās dalību valstīs uh, naudas izdošana bija daudz nozīmīgāk nekā sasniegt rezultātu no šīs izdotās naudas, iztērētās naudas. Un treškārt mums bija informācija, šeit ir daudzi gadījumi, kur bija novēlošanās pārsniegtas izmaksas ēkām, kas dažkārt nebija nepieciešams kvantitatīvu pieeja, limitētu pieeja un divi specifiski jautājumu, piemēram, kā mēs pārbaudījām nepieciešamību pirms mēs uh, nolēmām, vai ir nepieciešama terminālu uh, izbūve. Mēs uh, reiķinājām 104 pasažierus kvadrātmetru terminālā un uh, Jūs redzat šeit, ka daudzās lidostās ir nepieciešams, in, nepieciešams investīcijas ļoti skaudri Katānijā. Uh, cilvēkiem praktiski jāstāv rindā ārpusē, lai uh, varētu, piemēram, reģistrēties lidojumam. Bet, piemēram, Alhero nav nepieciešama, Badājus absolūti nav nepieciešamas investīcijas, un tad paraugoties uz to, kas ir uh, izbūvēts dažkārt, tas ir bijis tik ļoti liels apjomā, ka nu pat 50% eh, no vidējā uh, skaitļa netiek sasniegts. Es domāju, ka vizuāli tas ir ļoti skaidrs. Uh, attēlstam, kas būtu uh, bijis iespējams, ko varētu sasniegt. Nu, tas ir ļoti skaidri pateikts. Tā tad limitēts uh, kvalitatīvs ieguvums, uh, ilgspējīga nav veiksmīga un nav pierādītas ietekmes uz NKI pieaugumu. Nu, man jāsaka, ka acīm redzot šeit atkal ir jautājums par tehnoloģijām, ko izmanto. Tā tad, nu, pamata uh, vēstījumi. Divi ieteikumi, kas jau ir uh, izteikti. Uh, Pufankungs to izteica, taču arī daži tādi ļoti nozīmīgi vēstījumi. Ja uh, informācija tehnoloģijas atļauts. Nu, tā tad pirmais. Līdzīgi. Uh, audita pārbaudas gadījumi varētu būt veicami citās ES dalību valstīs pārbaudītās, un priekšsēdētāji kungs jūs pats runājat par jūsu valsti un arī citās valstīs jāsaka, ka mūsu pētījumā mēs redzējām, ka uh, neizmantot kapacitātu pārklājumu un citas problēmas citās dalībvalstīs, nu ir ļoti skaidrs, ka šis vērt, vērtējums ir jādara zināms. Otrakārt, tas, kas mums ir zināms un to, ko mēs tiešām uh, redzējām, ka ne tikai finanšu akcepti ir ļoti nozīmīga, pieejamība, sociālai, ekonomiskie iemesli ļoti nozīmīgi. Un viena lieta, ko mēs mēģinājām, no kādas mēs mēģinājām. Uh, mm, izvairīties ir salas. Nu, jūs nevarat nokļūt uh, pārpeldot uh, ūdeni. Jums ir nepieciešams, uh, nepieciešams lidostas, un līdz ar to mm, tas ir mm, aspekts, kas jāievēro. La Palma ir liels projekts, tas bija arī jāizvērtē. Un tad pieejamība, sociāla ekonomiskā ietekme ļoti nozīmīgs. Un pēdējais. Uh, praktiski garš saraksts, kas mums būtu jādara, lai nauda būtu veiksmīgi izmantota. Plānot, skatīties, kas ir nepieciešams, noteikt prioritātes, no, veikt cenu iz, izvērtējumu. Un nevienmēr reālās izmaksas ir bijušas norādītas. Tāpat ir jāpārbauda, kāda ir attīstība, kādas ir alternatīvas satiksme ar citām satiksmes. Uh, iespējām. Un e, tas, kas viss šeit ir norādīts, mums jāinvestē katrā gadījumā, nevis jāpārtrauc investīcijas. Ja jūs vēlaties, mēs katrā gadījumā varam sniegt jums papildi informāciju. Paldies abiem referentiem. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, jūs esat pētījis šo jomu Un ir tiešām ļoti labi, ka mēs arī par šiem jautājumiem diskutējam. Pirmais, kas pieteicies runāt, ir Klunkungs. Jā, yeah, um, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies abiem kungiem par prezentāciju. Protams, mēs ļoti daudz varam no tā mācīties. Es gribēju dzirdēt, kāda ir jūsu metodoloģija, kādēļ jūs izvēlējāties tieši šīs lidostas un ir 28 dalību valstis. Un, ja tiek izvēlēts lidosts no nu, piecām valstīm, tad 78% no finansējuma piešķirt šīm lidostām. Nu, tas ir visai izpaidīgi un ir grūti apskatīt to visu tikai no vienas puses, kā šie līdzekļi tika izmantot, kādēļ to nevarēja izmantot vēl efektīvāk. Protams, tas ir ļoti svarīgi. Protams, mums ir jāsaprot, vai mums ir nepieciešams nepieciešams lidostas eh, transporta dēļ vai pārkalpojumu dēļ, un nav vēl pagaidām nekāda pierādījuma, ka tur būtu radušās jaunas darba vietas. Nu, tātad vai 100 eh, tūkstoši investēt uzreiz nozīmē 120 jaunas darba vietas un vai tas uzlabo IKP rādītājs. Uh, runājot arī par pa pasažieru skaita pieaugumu. Šī statistika, kas mums tika piedāvāta, Tātad te var redzēt, ka ir potenciāls gan darba vietu, gan izaugsmes veicināšanā. Jūs teicāt, ka lidostas ir ļoti svarīgs izaugsmes zinēja motors un Protams, jūsu rīcībā vienmēr var būt dati un statistika, bet, protams, arī reģioniem ir ļoti svarīgi iegūt šādu statistiku. Protams, tādi lieli, uh, lieli startautiskas lidostas, kas ir satiksmes mēdzgli, nu, tur uh, jau neapšaubām ir potenciāls, bet tādām mazākām reģionālām lidostām ir grūti konkurēt. Ja Mums, protams, nebūs lidosti, būs grūti piesaistīt investīcijas, garantēt savienojamību, uh, un, protams, tas ir svarīgi arī turistam. Protams, mums jādomā arī par sociāli ekonomiskajiem faktoriem, un ja mēs tos neņemsim vērā, tad tas, protams, nevainagosies panākumiem, un, protams, ir arī citreiz tā, ka tiek pasūtīts konkrēts ēkas celtniecībā un beigās tas viss pārsniedz sākotnējo cenu. Tas ir iespējams. Un es domāju, ka no 14. līdz 20. gadam būs aizvien vairāk pārbaušu, ka šie līdzekļi tiks izmantoti, atbalstot arī reģionālās lidostas, ir jāizmanto valstu līdzekļi un, protams, ir jābūt kontrolē, vai tas tiek izdarīts efektīvi, vai mēs tādā veidā radām nepieciešamos darba vietas, vai tiek ievērotas visas vadlīnijas. Mm. Protams, ir jādomā, vai ir, ne, vai ir iespējams arī alternatīvs transports, tāds kā uh, ceļu transports un dzelzceļš. Tātad tas viss ir jāplūko uh, kopskatā, jo, ja, piemēram, lidos atrodas uz salas, nu, tur jau arī visa infrastruktūra ir pilnīgi atšķirīga, un vai uh, tur ir iespējami arī labi savienojumi ar uh, cietzemi. Uh, Mēs, protams, varam daudz no tā mācīties, ir jābūt uzraudzībai, ir eh, jāskatās, kā līdzekļi tiek izmantoti, lai nav uh, naudas izniekošana, lai nav pārklāšanās. Un tāda laba reģionāla lidosta, protams, tas ir ļoti svarīgi gan salām, nu jā. Uh, Es pati esmu no īrijas, tātad arī esmu no salas, un bez uh, lidostām tātad uz īriju nokļūt būtu gandrīz neiespējami. Tas, protams, ir uh, jāpiemina mūsu diskusijās. Paldies. Jā, Paldies. Si, uh, eh, ah, Jā, Sanders kundze. Jā, eh, si, bueno. Mm. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Revīzijas palāta droši vien ir padomājuši un droši vien par šo jautājumu, par kur es tagad runāšu. Jūs atbalstat um, šo pētījumu, bet būtu arī palāta varbūt varētu pateikt, uh, ka, kad varētu veikt labāku pārbaudu un kādā veidā varbūt šo projektu vajadzētu tādu plašāku. Vienmēr mēs eh, runājam par dienvidiem un par kohēziju, bet dažas lidostas, kurām ir palaimējies, dažām vairāk kā citām, tad Domāju, ka tā ir viena no problēmām, un, um, bet ir arī cits problēmas, kuras varētu vēl izskatīt. Varbūt revīzijas palāta varētu pateikt par to, kā notika šī izvēle, uh, kā notika pārbauda, specifiskāk pastāstīt mums. Un tiešām vēlētos, lai revīzijas palāta izdarītu vēl papildus pētījums, vienmēr tiek ņemta parauga no, no dienvids, dienvidiem, no Spānijas, un tad ir arī šīs divas salas, uh, un La Palma un Fortaventūra. Tās ir turistiskas vietas, un tur turistu klātbūtne var būt ļoti atšķirīga atkarībā no sezonas. Un tad mums jāņem vērā arī krīze un skaitļi, kur ir mūsu rīcībā. Pirmie skaitļi no 2007. gada. Tas ir gads, kad uh, šī situācija sāsinājās. Sākās krīze vidusjūras reģionā, un tad sekoja arā pavasars un citi. Uh, būtiski notikumi. Negribu šeit runāt par traģēdijām, bet pastāv uh, eh, lidosts. Ir tāds lidosts, kurš zaudēja pat 20 miljonus, un tas tur nekur neparādās. Te parādās skaidri. Un uh, domājot par Spānijas lidostām, cik viņas zaudēja eh, krīzes dēļ kopš 2007. gada. Krīzes, krīze ir iznīcinājis daudzas lidos, samazinājis uz pusi lidos skaitu Spānijā. Uh, Sākumā mums bija izaugsme, bet jūs minējāt arī dažas, kuras krīze nav skārus, bet skaitļi, ja mēs tiem paskatāmies, tie tiešām ir brutāli. Spānija ir zaudējusi ļoti daudzus pasažierus. Un tas te nekur nav pieminēts, un ja kaut kur ir pieminēts, tad tas tik sīki, ka tas nemaz nav redzams. Madrida vien kopš 2007. gada ir zaudējis 11 miljonus pasažieru, to kaut kur vajadzēja atspoguļot un līdz ar to tiek uzreiz samazināts finansējums lidostām. 2012. gada rezolūcija šeit komitejā par reģionālajām lidostām. Jums droši vien nebūs pagājis secen, tas viss arī ir jāņem vērā. Tur nav runa tikai par rentabilitāti saistībā ar pasažieriem un krīzi, bet tur runa ir arī par um, lidostām, kuras ir ļoti atkarīgas no sezonas. Un šeit ietekmi ir ārkārtīgi liela, to jūs vispār neesat ņēmuši, un kā jau teicu, uh, ja jūs neesat šo rezolūciju par reģionālām lidostām ņēmuši vērā, un tas viss, tie visi ir aspekti, eh, kas jāņem vērā, un dienvidos ir vairāk turistu, turistiskas uh, valstis. Un mēs varam tikai cerēt, ka dažas lidostas vēl vispār spēs izdzīvot šajā situācijā. Mēs domājam, ka ir arī tādas lidostas, kur, eh, lidu, kuras ir kā vienīgā iespēja, infrastruktūras iespēja. Tāpēc es tiešām nesaprotu, kāpēc jūs esat izvēlējušies tieši šīs valsts lapāma un citas. To tiešām domā. Paldies, Nilsen kungs. Tak så mycket. Liels paldies. Es pieturēšos pie tā, ko vienmēr ir teicis mūsu um, pilsētas galva, ka nevajadzētu vienmēr visu tikai kritizēt, bet kas tagad ir interesanti? Mēs gribētu dzirdēt, kā uz šo jautājumu raugās komisija, jo mēs taču gribam raudzīties uz priekšu. Reģionālās lidostas ir ļoti svarīgas, tāpēc jau es arī tik ļoti um, aktīvi iesaistu šajā jautājumā. Regi komitejā mēs esam diskutējuši par reģionālo politiku, es pats biju loceklis šajā komitejā, un tas ir skaidrs piemērs, kā varētu īstenot kohēzijas politiku, un tas ļoti konkrēti tiek pielā, piemērots reģionālā līmenī. Mums nav tikai stratēģija 2020, bet pastāv arī šīs perspektīvas, ka reģioni paši veids strateģiski svarīgas investīcijas, kas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu izaugsmu. reģionos, protams, nedzīvo tik daudz iedzīvotāji, un tāpēc eh, lidostas pašas sevi nevar uzturēt, jo ir vienkārši par maz pasažieru, un tas nozīmē savukārt, ka ir nepieciešams atbalsts gan vietējā līmenī, gan arī eh, no dalībvalstīm. Un nedrīkst piemirst, ka tie, kas darbojas reģionālā vietējā līmenī, tie, tie redz, cik svarīga loma ir šīm reģionālām lidostām, bet tomēr ļoti gribētu dzirdēt komisijas viedokli. Mums jau ir bijusi diskusija par eh, valsts subsīdijām, un tās jau ir krietni samazinātas. Izskanēja viedoklis, ka šādas valsts atbalsts nav pieļaujams, bet ja vietējā līmenī ir, ir investīcijas, ir šādas investīcijas, tad eh, tas uzlabo situāciju, tāpēc šīs lidos ir ļoti svarīgas. Liels paldies! Gribu teikt lielu paldies par sniegto ziņojumu. No tā var daudz ko mācīties un var teikt, jā, krīze, mums ir krīze. Un te tiek runāts par lidostām, kur ir nepieciešams palielināt kapacitātes. Piemēram, viens piemērs - Berlīna Tēgela tā ir min, celta 16 miljoniem, bet tur pašlaik 17 miljoni pasažieru um, apgrozās. Un runa ir par to, ka atsevišķi reģioni, jeb salas ir jāsavieno, jo citādi situācija ir pārāk grūta, un tur ir nepieciešamas subsīdijas, jo savienojumu un mobilitāti ir ļoti svarīgs faktors, bet par to vien nav runa. Runa ir arī par to, ka tur, kur ir izdarīta, ka ir tikušas izdarīts arī um, nepareizas investīcijas, jo vienkārši cilvēki ir sapņojuši par kaut ko. Un netiek ievērots tas, ka Eiropas avio kompānijas saņem līdzekļus uh, par aviācijas benzīnu un Daudzas lidostas, um, daudzām lidostām ir deficīti. Nosaukšu divus piemērus. Vācijā Kasela kāla uh, jauna izbūvēta 270 uh, miljonu investīcijas pusotru stundu uh, vilcienu brauciens tieši savienojums no Kaselas uz Frankfurt lidost no turienes simtiem uh, virzienu uz turiem var tieši lidot. Uh, bet 270 miljonus investēja. Kas tad tas, kas ir iznācis? Nu, praktiski taksometru pietura starp Zāru, Brukeni un Zāru 30 km. Ļoti liels izmaksas, bet tā kā Vācijā nav nacionāla lidosta koncepta, mums vispār būtu vajadzīgs uh, eiropeisks. Mums ir federāla sistēma Zārbrukena un Cārbrukena Reinlandē Falcā. Abas gribēja prestižu projekts, jo ir uh, lidost šajās federālajās zemēs. Tas ir absolūts raks projekts. Uh, es no Zārbrukens ar uh, vilcienu divā pusā, divu pusstundēs vai divās stundās nonāku līdz Parīzai un uh, varu um, daudzus, um, daudz, uz daudziem virzieniem lidot, bet šādas investīcijas taču nevar. Uh, atbalstīt un no kurienes tas ir, to nevajadzētu atbalstīt. Mana analīze ir tāda, ka 90% no lielajiem projektiem satiksmē, satiksmē nav nekādas uh, nozīmes. Tas ir atbalsts būvniecības lobijam un varbūt arī banku lobijam. Kādēļ tas tā ir? Ir analīze, ko ir veikusi Dresdenes viena no universitātēm. Uh, viņi ir izvērtēju, uh, tika izbūvēts. Uh, apvedceļš bez piebrauktos un nobrauktos ceļiem. 1,4 e, ir šis e, izvērtēšanas e, tunels, Zemeringa tunels Austrijā. Trofis kāds no profesoriem ir aprēķināts, ja to izbūvēs un tad aizbērs, efekts būs pozitīvs. Ja šo ēku nojauktu un uzbūvētu par jaunu, tad rezultāts būs pozitīvs, jo tiks radīts darba vietas. Ja tas ir vienīgais iemesls, tad analīze ir nepareiza. Mums jārunā par to, uh, kad tiek būvēts, kādas ir sekas nākotnē, un tam ir jābūt pozitīvam efektam. Visādi citādi katrs saka, jā, ja es to um, mm, iz, uh, uh, demontēju un pēc tam radu par jaunu, tad radu darba vietas, bet šo naudu var labāk izmantot. Mums ir nepieciešams uh, maksājumu attālinātiem reģioniem Somija, salas, uh, tas ir jāatbalsta un tas ir jāsauc arī par uh, subsīdijām, taču uh, Berlīna-Breslau uh, dzelzceļa satiksme tika pārtraukta, jo dzelzceļam nav subsīdiju. Neliels uh, finansējums, uh, salīdzinot ar lidostu uh, finansējumiem, būtu pietiekams. Četras no 20 lidostām ir uh, rentablas, pateikšu, kā ir Vācijā. Uh, ne tikai Tēgela un ne tikai Berlīna Šönefeld lidostā. Vācijā ir 23 startautiskas lidostas. No šīm 17 strādā ar deficītu, tikai 6 ir pozitīva bilance vai tās gūst ienākums un šādi skaitļi. Nu, tad mēs nevaram teikt, to mēs visu finansējumam, bet tad es uzreiz varētu teikt, cik tad Spānijā tiek dzelzceļa līnijas pārtraukts arī Zviedrijā, arī citās valstīs, visās valstīs tādēļ. Tas nav projekts, ko tikai dienvidlidostas. tas Uh, ir, un es nezināju, ka uh, Igaunija ir Dienvidē Eiropā. To taču arī pārbaudīju. Nu, tā ir gluži cita dimensija. Es gribu to naudu, ko Eiropas nodokļu maksātājs uh, iemaksā pēc iespējas efektīvi izlietot ne tikai par sapņiem kaselē, uh, Visas apņēmumi būs lieliski. Es varētu minēt jums vēl citus piemērus, tādēļ jautājums tagad ir, kā mēs, um, kādas secinājumus izdarīsim, kā rīkosimies. Esmu pārliecināts, ka daudzas Eiropas valsts uh, labprāt paņem uh, finansējumu, atbalsta būvprojektus, bet ja lielākā daļa, un ja mēs paraugamies uz ieguvumu un uh, tēriņu bilanci, to varat aizmirst. Ko politika grib to īsteno lēti un ko negrib dārgi. Štutgārta ir pilnīgi cita uh, tēma, plus mīnus nullei vajadzētu būt bilancei. To uh, naudu, ko pārdodot uh, zemi, um, varētu izbūvēt. Uh, dzelzceļa savienojums, bet tagad bilants ir mīnus 10 uh, miljoni. Ja mēs varētu pieprasīt atpakaļ to aprēķins, kāda sākumā tiek godīgi uzstādīt, tai vajadzētu būt perspektīvai. Tādēļ mans jautājums ir, kāda ir jūsu recepte, lai nākotnē uh, šādu situāciju varētu novērst? Nu, tagad varat atbildēt. 12 minūtes, lūdzu. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, în legătură. Priekšsēdētāja kungs, nu, attiecībā uz uh, jautājumu, ko uh, Klonkons uzdeva. Jautājums, kā tika iztērēta līdzekļa. Šeit es varētu teikt, ka bija kavēšanās uh, attiecībā uz konstrukcijas darbiem un arī pieņemšanu eksploatācijā 16 no 20 lidostām. Un 14 gadījumos kavēšanās bija gadu līdz pieņemšanai eksploatācijai. Vidējais kavēšanās laiks ir 23 mēneši. Jā, priekšstādātāji kungs, protams, ka jārada ir dalī, darba vietas, es jums piekrītu un piekrītu Klūna kundzei un arī jūsu skatījumam bet uh, nozīmīgi ir uh, šīs lidostas uzturēt arī nākotnē. Tas nozīmē, ka šīm lidostām ir um, pietiekami līdzekļi, kas tiek uh, iesaimniekoti, kas tiek iemaksāti, ko iemaksā pasažieri, lai um, tās nerada, neradītu citas izmaksas. Arī pats esmu pasažieris un zinu, ka um, reģionālās lidostas ir nozīmīgas. Es bieži ceļoju ar Raineru no Šarlero. Esmu ļoti apmierināts. Nākamais jautājums. Ajala Sanders kundas jautājumi. Es tiešām varu teikt, ka lidostu izvēle, kurās veikt auditu, ir sekojoša. Sešas lidostas, tie ir lieli uh, projekti. Uh, No 2000 līdz 2006 gadam no kohēzijas frontēm piecas nejauši un piecas lidostas pēc riska analīzes izvēlētas. Un četri lidostas ir tās lidostas, kurās tika izdotas vislielākie līdzekļi. Nu, protams, izņemot tādus stipri lielus projekts. Protams, ka esmu par turisma attīstību nevar nonākt, sasniegt salas, ja nav lidostu. Ar Ajāla Senders kundzi diskutējām um, budžeta kontrolas komitejā, jeb kont. Un es zinu, ka Mursi lidostā ir speciāla situācija, jo tur uh, bieži vien uh, tiek veikts sirds transplantācijas, respektīvi, nu, ir nepieciešams arī transportēt uh, pasažierus. Uh, uz lidostām, jā, protams, tāpat arī 2007. gada krīze un tās ietekme uz uh, ēku apjomu. 2007. gadā es strādāju Rumānijas revīzijas palātā, apmeklēju Madridi. Mums teica paldies par to, ka Rumānijas darbinieki. Eh, strādāja būvējot lidostas Spānijā un deva savu ieguldījumu, lai paaugstinātu NKI. Ļoti, ļoti lakoniski, protams, darba vietas ir ļoti svarīgas, bet mēs esam pārliecinojušies, ka tiem, kam ir nauda, protams, tas nav tik aktuāli. Uh, Un eh, tādā plašākā kontekstā runājot, mēs, protams, varam to vienmēr darīt, bet īstenībā, ja mēs būtu izmantojuši citu mērogu mūsu auditam, tad īstenībā būtu nonākuši pie ļoti līdzīgiem rezultātiem. Ja mēs runājam par La Palmu un Furtaventūru kā ļoti iecienītiem turistu galamērķiem, es varu jums eh, tikai piekrist. Mums nav nekas iebilstams pret šādām eh, investīcijām, bet nu tur jau ir tik šausmīgi daudz investīciju, tur ir sagās tik daudz naudas, ka vienā brīdī mums pat vajadzēja daļu no termināla samazināt, slēgt, lai samazinātu uzturēšanas izdevumus. Nu, un, protams, mēs vēlējāmies arī ietaupīt eh, nemazāk svarīgi nodokļu maksātāju naudu. Tātad, cik tas maksās nodokļu maksātājiem septiņās uh, gadījumos no 20, mēs tur nevarēsim neko panākt, jo tas ir politisks lēmums, kas arī noteikti ir jāpieņem. Un uh, Protams, tas ir kas universāls. Mums bijušas arī diskusijas, kad mēs veicām auditu Luksemburgā. Mēs pārbaudījām Luksemburgu, Luksemburgu Hānu, Frankfu, Frankfurtu Hānu, Liežu, uh, Šarleroā bija daudz vietējo lidostu, kas ir uzceltas un īstenībā uh, tā ir universāls dabas problēma. Protams, mums bija jāvadās no racionāliem apsvērumiem un no piecām. Valstīm četrām nebija ilgtermiņa lidostu attīstības stratēģijas, tās, kurām bija šādas stratēģijas, nu tās nebūtu, nebija perfektas vēl uh, sa saudzīgi izsekoties. Uh, Es ceru, ka kāds to ņems vērā, nosakot uh, normas uh, um, eksante pēc 2015. gada. Paldies! Un ja tagad vēl komisija varētu kaut ko mums pateikt, Simons Breins, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu Simons Breins. Es, uh, mobilitātes ģenerāla direkcijā vadu uh, lidostu nodaļu, nu varbūt tikai uh, lakoniski dažas atbildes. Un īstenībā mūsu atbildi jūs varat atrast uh, ziņojuma pielikumā. Mēs esam atzinuši, ka nevienmēr uh, finansētā uh, lidosta infrastruktūra uh, nu, bija finansēta saskaņā ar visiem efektivitātes un uh, labas pārvaldības likumiem. Un jāsaka, ka investīcijas uh, Um, ir um, domāts, lai uzlabotu vīdes aspektus, drošības infrastruktūru un tika domāts arī galvenokārt par TNT uh, uh, tīklā svarīgākajām lidostām un jādomā arī par eksāante priekšnosacījumu izmantošanu lielākie projekti Jāsaka, ka kvali, e, pārskatu kvalitāte bija labāka nekā līdz šim. Tās bija galvenās izmaiņas, kas attiecas uz nākamo periodu un. un Gribu teikt, ka revīzijas palāts e, versijas bija pareizas, bet jādomā arī par ienesīgumu, par peļņas gūšanu. Šeit tika minēti uh, vairāki skaitļi. 44% no Eiropas lidostām tagad cieš zaudējumu, 75%, kurās ir mazāk par miljonu pasažieru, arī uh, rada zaudējumus. Nu, es nenozīmē, ka tās tagad viss ir jāslēdz, bet uh, ir ļoti grūti turpināt uzturēt arī tādas mazas lidostas. Un, ja mēs runājam par valsts atbalstu sniegšanu un tādiem projektiem, kā Cezāra, kas mēģina savienot arī ilgspējīgā veidā tādas netik populāras maršrutus. Protams, ir grūti turpināt tos uzturēt, un Sanders kundze teica, ka tas tika minēts arī parlamenta ziņojumā par reģionālajām lidostām, un noslēgumā gribēju tikai teikt, ka šīs ir ļoti tādas um, ilgtermiņa investīcijas. Un, protams, ir jāpavēro arī uh, pasažieru skaits tādā ilgākā laika posmā, jo ir grūti, nu, atvērt jaunu terminālu un gaidīt, ka tur būs ļoti, ļoti milzīgs uh, skaits pasažieru, kas tur apgrozīsies. Tā tad ir jāpaiet nedaudz ilgākam laikam, lai to varētu tā kritiski izvērtēt. Paldies, paldies! Un paldies arī jums. Un tagad gribēju pateikties visiem runātājiem, visiem ekspertiem. Tas bija ļoti intriģējoši. Protams, mēs uh, ar jums turpināsim sazināties. Vēlējos jums pateikties un esam beiguši darbu. Un tagad turpināsim darbu un gatavosimies uh, rītdienas trialogam. Paldies visiem, jauku vakaru!